Ladies and gentlemen, dear... Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, sveicu jūs šodienas ārlietu komitejas eh, sanāksmē. Pirmais darbkārtības punkts eh, ir šodienas darbkārtības pieņemšana, vai ir kādi komentāri? Ja nē, tad eh, darbkārtība ir pieņemta. Nav nekādu priekšsādātāju paziņojumu, kas būtu jāsniedz, tāpēc uzreiz varam pāriet pie trešā darbkārtības punkta kas ir publisko klausīšana Lībijas izredzes eh, tagadējā reģionālajā kontekstā. Gribētu atgādināt, ka ir atsevišķa programma pieejama šim darbkārtības punktam. Es gribētu vispirms sveikt mūsu viesus un, eh, protams, dara to arī Bandzērī kunga vārdā mūsu eh, cilvēktiesība apuškomitejas priekšsādātāja vārdā, kurš vadīs arī šo sanāksmu kopā ar mani. Muhameds Fāhats, eh, Lībijas misijas vadītāja vietnieks Eiropas Savienībā, viņu gribētu sveikt, gribētu sveikt arī Karim Ecranu, Rafīka Rīrī centra, Tuvo Austrumu eh, centra eh, vadītāju un Matietu Aldo kungs, kurš arī ir programmā, viņam bija jāatsaka sava dalība šajā uzklausīšanā, diemžēl. Mēs visi zinām, kāda ir situācija Lībijā, esam to vairāk kārt apsprieduši. Uh, Situācija šajā um, valstī joprojām ir ļoti trausla gan politiski, gan drošības ziņā. Lībijas uh, politiskā vienošanās tika panākt pirms uh, diviem gadiem, uh, bet tā nav ieviesta, uh, jo tur ir iekšēji strīdi un nav vēl īsti skaidrs, vai puses spēs vienoties vai nē. Mēs kā Eiropas Savienība pilnībā atbalstām uh, sarunu procesu, ko vada ANO. Uh, ANO pārstāvis ir eh, piedāvājis rīcības plānu, eh, ko vajadzētu ieviest, un mēs ar prieku gaidām eh, mūsu viesu teikto par to, par šī te ANO plāna izredzēm un turpmāko rīcību. Te pašā laikā ir jāizvarās no jaunas vardarbības sāsniešanās valstī, kas um, liktu ciest iedzīvotājiem un samazinātu iespējas panākt vienošanos sarunceļā. ceļā ir jāpārtrauc konflikts, tas ir arī svarīgi mieram un stabilitātei e, reģionā un visā vidusjūras reģionā. Un šajā aspektā reģionālā dimensija ir ļoti svarīga, jo daudziem spēlētājiem ir savas intereses Lībijā, kaimiņu valstīm, bet arī aizvien vairāk Krievijai. Es domāju, ka mums būs ļoti interesanta diskusija šodien. Uh, Pirms dot vārdu mūsu uh, viesiem, gribu tikai atgādināt, ka priekšsādātais Tajāni ir paziņojis, ka viņš, uh, tad, ka Eiropas parlamenta deputāti vēl līdz gada beigām dosies uz Lībiju, būs uh, tātad šis šāda vizīte, un mūsu kungs, kolēģis Panzerī kungs eh, sastādīs ziņojumu par Lībiju. Un tagad gribētu dot vārdu mūsu um, viesiem un vispirms misijas uh, eh, vadītāju vietniekam uh, Eiropas Savienībā Muhameda Pārāt kungam vārds, pēc tam Mezrāna kungs lūdzu. Paldies, liels paldies, uh, ekscelences. Uh, Dāmas un kungi, man ir tiešām liels gods būt šodien šeit, uh, lai apspriestu nopietno situāciju Lībijā, kāda šobrīd ir. Uh, Tie no jums, kas cieši seko Lībijas notikuma attīstībai kopš 11. gada, um, zina, kā tā situācijā Lībija ir, ka tā ir ļoti uh, kritiskā situācijā. Tiek izplatīti ieroči, aizvien vairāk rodas bruņotas grupas, valsts institūcijas ir fragmentētas, ekonomika ir krīzē, ir izplatīta korupcija un uh, iepriekšējās valdības. Uh, nav spējušas panākt vajadzīgo demokrātisko transformāciju, jo uh, politiskā uh, polarizācija izpaužas uh, tādējādi, ka bruņotas grupas cīnās viena ar otru, un arī tāpēc, ka ir pieņemti daudzi nepareizi lēmumi. Uh, ir arī izveidojies šāds stāvoklis, kad šīs daudzās bruņotās grupas ļaunprātīgi izmanto valsts līdzekļus. Tātad bija šī te polarizācija, kas pārvērtās bruņotos konfliktos gan austrumos, gan rietumos, gan dienvidos Lībijā, kas um, radīs čelsnošu arī valsts institūciju vidū. Pārstāvi palāta balstījās uz 2014. Eh, gadā vēlēšanu leģitimitāti, bet eh, vispārējais Nacionālais kongress balstījās uz eh, augstākās tiesas lēmumu, kas atcēla 7. konstitucionālo grozījumu, tā saucamo februāru ceļu karti. Šis likumdošanas, šī likumdošanas padome izveidoja savu valdību un bija cīņa starp mm, šīm par, par dažādām valsts uzņēmumiem, par centrālo banku un uh, naftas uzņēmumiem, un uh, ir radīts dubults institūcijas šim sektoram. Kā jūs zināt, tad ANO ar saviem īpašiem sūtņiem ir centušies uh, um, panākt vienošanos un uh, pārvarēt problēmas, kas uh, pastāv Lībijā, lai veidot vienotu valdību. Uh, Lasēns Alēmā ir uh, trešais uh, vēstnieks, jeb uh, sūtnis, un um, pēc tam, kad viņš pagājušā gada septembrī paziņoja par savu plānu, un viņš aicināja visnācijas konferenci un vēlēšanas, viņš arī iesniedz priekšlikumu attiecībā uz izpildvaru. varu Pēc divām sarunu kārtām starp uh, divām dialogu komitejām, kas um, tātad 21. novembrī um, šis priekšlikums tika atbalstīts, uh, bet valsts padomu vēl nav sniegusi savu piekrišanu. Ir vērts šeit atzīmēt, ka Eh, politiskas, eh, brī, politiska brieduma trūkums vienmēr ir kavējis panākt eh, tādu īstenojumu vienošanos, un mediācijas mehānismiem pietrūkst spiediena instrumentu, un tādējādi nevar stimulēt to, ka tiek panākt vienošanās. Uh, Runājot par skarāta nolīguma uh, radušos institūciju leģitimitāti, uh, dažas uh, Lībijas partijas šobrīd uzskata, ka nacionālās valdības divu gadu termiņš beigsies un politiski un bruņoti uh, Uh, grupējumi varētu izmantot šo situāciju, lai uh, iegūtu lielāku vāru, varētu uh, veidoties jauni politiskie grupējumi. Un nav zināms, kā šis piedāvātais plāns tiks īstenots un vai vispār tiks īstenots. Politisks risinājums ir jārod Lībijā un ir jāpieno sašķeltās institūcijas. Tas ļaus uh, vispirms apvienot eh, bruņotās grupas, eh, vispirms tās, kas ir organizētas, vai tās, kas ir gatavs atbalstīt valsts institūciju veidošanas pūliņus. Galu galā tāda vienota um, iestāde nebūtu uh, funkcionēt spējīgi, ja tai nebūtu kontrols pār robežām un uh, galvenajām enerģijas instalācijām. Uh, Kā jūs zināt, kā jūs atceraties, tad um, ir vairāk kā trīs gadi jau kopš ir slēgti daudzi naftas uh, ieguvs avoti, un pēdējās nedēļās uh, arī ir mēģinājumi izdarīt spiedienu uz valsti, piemēram, nesen uh, neliela bruņotu grupa eh, slēdza ūdens piegādes iekārtas eh, Tripolē un citām pilsētām eh, vienkārši, lai izdarītu spiedienu uz Nacionālās vienotības valdību. Otrakārt, tādējādi varēs ieviest ekonomisko monetāro reformu programmas, uh, lai varētu kontrolēt uh, publiskos izdevumus. Tagadējā ja ekonomikas krīze ir izdarījusi milzīgu spiedienu uz Lībijas pilsoņiem. Uh, Lībijas dinārs ir smagi krities vērtībā un inflācija ir vairāk kā 30%. Lībieši uh, stundām stāv rindās, lai saņemtu skaidru naudu bankā. Um, bezdarbs ir pārsniedzis 20%, un ir citas ekonomiskas problēmas. Ir steidzam nepieciešams vienots budžets ar taupības pasākumiem, un tas ir ļoti būtiski. Ir jāņem vērā, ka ir budžeta deficīts, kas pārsniedza 200% no IKP. Publiskais, tātad valsts parāds, arī ir sasniedzis 70 miljārdus Lībijas dināru. Uh, Tas ir papildus tam, ko uh, valdība uh, iztērē jau. Un uh, centrālās bankas rezerves ir kritušās līdz 47, 47 miljārdiem Lībijas dināru. Un treškārt, uh, Šīs eh, vienotās eh, valdības turpināšana ļaus arī turpināt atbalstīt Nacionālās naftas eh, korporācijas darbību, lai atjaunotu uh, naftas ieguve līdz 1,6 miljārdiem barelu dienā. Un um, projekti, kas ir saistīti ar infrastruktūru un mājokļiem, tā skaitā Bengāzija, uh, daļu atjaunošana, piektkārt. Uh, DDR NSSR programmu ieviešana nacionālā mērogā. Šīs programmas nav ieviestas Lībijā kopš 2011. gada. Papildus tam um, tātad uh, kalnrūpniecības programmas arī ir jāturpina un uh, ir jāturpina cīnīties pret uh, uh atlikušiem terorismu anklāviem. Politiskais risinājums un Nacionālās vienotības uh, valdības uh, Uh, uh, izveidošana ļaus uh, risināt tādus svarīgus jautājumus kā nacionālā rekonciliācija, samierināšanās, pārvietoto cilvēku atgriešanās mājās, vietējo iestāžu atbalsts un arī cīnīšanās pret noziedzību, kas ir smagi izplatījusies, tāpēc, ka nedarbojas policijas iestādes un tiesu liet, iestādes. Uh, Daudz, kur notiek laupīšanas, eh, cilvēku nolaupīšana ar izspiešanu un ir sagrābtas zemes. Eh, un tas notiek arī tāpēc, ka nedarbojas eh, krimināla tiesiskā sistēma, kas ir steidzam nepieciešams risināt. Tas ir jautājums, kas steidzam jārisina. Un tagad ļaujiet man nedaudz parunāt par migrāciju Lībijām. Ņemot vērā neseno uh, attīstību migrācijas jomā, Lībijas iestādes uh, ir um, arī uh, pievērsušās jautājumu risināšanai, kas ir saistīts ar preses paziņojumiem par um, afrikāņu izsolēm Lībijā, un tagad tiek izmeklētie šie ziņojumi. Un, uh, tiek mobilizēta resursi, kas gan nav, nepiet, kas nav pietiekami, lai atrastu šos trafikantus. Kā jūs zināt, tad Lībija ir galvenais migrācijas plūsmu koridors no Zemsahāras Āfrikas valstīm, tāpēc, ka Lībija nav, iespēja, nav spējusi kontrolēt savus dienvidu robežas. Lībija saskars arī ar bezprecedenta migrācijas plūsmām no um, citām Āfrikas valstīm, ne tikai Zemsahāras Āfrikas un uh, ir vairāk kā 65 miljoni migrantu vai bēgļu uh, visā pasaulē. Un iekšzemes bēgļi un uh, Zemsahāras Āfrikas bēgļu skaits ir pārsniedz uh, tuvo austrumu um, valstu bēgļiem. 40 miljoni uh, ir uh, bēgļu gaitās un trešdaļa no viņiem dzīvo Sahels un uh, Zemsahāras reģionā. Uh, terorisms, klimata pārmaiņas, konflikti, um, tas viss kopā ar um, lielu iedzīvotāju pieaugumu. Turmākajos 20 gados Āfrikas darba tirgu uh, būs vajadzīgs 20 miljonu darba vietas katru gadu. Ņemot to vērā, Lībija nevar vien pati uh, Uh, saskarties ar šo uh, cilvēku plūsmu no dienvidiem, ņemot vērā, kāda tur ir apstākļi, un ņemot vērā šos pēdējos septiņus uh, gadus uh, un šo smago situāciju, Lībija tomēr nekad nav uh, prasījusi uh, bloķēt šīs plūsmas un būvēt mūrus. Um, tā vietā Lībija sadarbojas ar migrācijas izcelsmes valstīm. Šobrīd Lībija ir gatava sadarboties ar starptautiskiem partneriem uh, lai rastu uh, veidu, kā risināt migrācijas iemeslus. Bet uh, mēs redzam arī, ka notiek uh, bēgļu glābšanas operācijas vidusjūrā, bet liečnajā pieeja nav pietiekama Lībijā, un jūs zināt, uh, Libijā nav eh, nodrošināt, nav iespējams nodrošināt aizsargātu vīdi migrantiem, jo paši lībieši nav drošībā. Un eh, tāpēc eh, ir jāsadarbojas Lībijai kā pēckara valstī ar citām valstīm, jo Lībijā ir daudz izveicinājumu ne tikai migrācija. Tādas Eiropas Savienības dalībvalstis kā Grieķija un Itālija ir izrāda bijuši, ir saņēmušas būtisku solidaritāti no Eiropas kopienas un arī ir varējuši sadarboties ar Lībijas iestādēm, kamēr Lībija saskars ar eksistenciāliem izaicinājumiem. Āfrikas Savienība nav nākus klien ar vienu iniciatīvu, lai uh, palīdzētu Lībijai. Un uh, mēdī ziņo par uh, um, kriminālām praksēm, un uh, Lībija tiek saukta par vergu tirzniecības uh, valsti, un dažādas verzības uh, formas uh, tiek uh, piekoptas uh, saskaņā ar starptautiskās migrācijas uh, organizācijas ziņojumiem. Uh, reģionālajā kontekstā Lībijas izredzes ir lielā mērā atkarīgas no tā, kā un kad mēs varēsim atjaunot Lībijas valsti. Uh, Uh, un atjaunojot uh, drošību un stabilitāti Lībijā un visā reģionā. Uh, Lībijā ir ļoti daudz neizmantoti dabas resursi, Lībija var radīt miljoniem darba vietu lībiešiem un afrikāņiem, un um, ir arī daudz sološu investīciju plāns uh, no Eiropas Savienības, un tādējādi var uh, noķert uh, divus uh, zaķus ar vienu šāvienu. Uh, Piemēram, šis preferenciālais tirsniecības režīms, tas nāks par labu gan Lībijai, gan citām valstīm. Tur ir runa par lauksaimniecību, zivsaimniecību un citiem sektoriem. Un, un tādējādi varēs arī radīt darba vietas. Ar to arī beigšu, un varbūt vēlāk kāds gribēs uzdot jautājumus. Lielas paldies, ka uzklausījāt mani! Beh, grazie, grazie a lei. Adesso diamo la parola a... Paldies. Un tagad uh, vārds uh, eh, Mērzāna kungam lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, parlamenta komisijas, visi. Uh, kas ļāva man iespēju šeit ierasties un izteikties eh, par situāciju Lībijā. Lielas paldies Farhāt, doktoram Farhātam par jūsu blīvo un eh, interesanto eh, ziņojumu. Es mēģināšu nedubultot informāciju, kas jums jau tikusi sniegta, bet svarīgi saprast dažas lietas. Lībijas sabrukums pēc 2011. gada revolūcijas, tam ir vairāk iemesli, to jau zinātnieki ir Eksperti ir pētījuši, jāatskatās arī uz Lībijas vēsturi. Eh, valsts vienmēr bijusi sašķelta ar eh, vāju identitāti, nekad nav tikusi apvienota. Nu, un tad nesenāk eh, Kadafī režīms, kā Kadafī pieeja bija skaldi un valdi. Un um, Mm, visa ideja bija par to, kā vājināt uh, lībiešu identitāti. Tur bija runa arī par uh, Palestīnas situāciju, un, um, bet ir, ir arī citi iemesli, kas varbūt ir nesenāki. Uh, divi uh, galvenie revolūcijas uh, grēki. Vispirms uh, tā nebija tautas uh, revolūcija pret diktatoru un algotņiem. Uh, bija arī atbalstītāji Kadafī tautas vidū. Bet daži, eh, tas ir daudzi to neapzinājās un nenosodīja, un tad pārvērtēja arī šo nacionālo konsensu pēc revolūcijas un steidzās uh, Uh, uzsākt reformas, uh, steidzās pārstruktūrizācijas procesos, um, nepadomājot par, ka varbūt vajadzēja pakavēties nedaudz, uh, padomāt par to, ko tauta būtu gribējusi Lībijas turpmākajai attīstībai. Tas bija svarīgi manam ziņojumam. Un otrais, tā sauktais grēks, mm, mm, bija uzskatīt šo intervenciju, eh, kā minimālo. Nu, lūk, eh, tika ziņots, eh, ka cilvēki uz ielām protestēja, un, un tā notika revolūcija. Un šāda notikuma pasniegšana sekmēja to, ka NATO pārtrauca palīdzības sniegšanu pēc revolūcijas, un ja šī palīdzība ne, netiktu pārtraukta, uh, tad būtu daudz vieglāk tikt galā ar šiem miličiem mm, un patvaļu. Tas nenotika. Lūk, un šie divi grēki, manuprāt, ir stingri jānosoda. Nu, līdz ar to tas izraisīja šo uh, lejupslīdi, šo spirāli uz uh, leju, uz hausu. Uh, Daudzi mēģināja pat uh, valdībā pat uh, samaksāt miličiem, vienoties ar viņiem, tas fragmentē valsti vēl vairāk, un tas tikai padziļināja šo konfliktu rezultātā. 2014. gada sprādziens ar Haftara operāciju Bengāzī bruņoto spēku reakcija Tripolē. Jūs jau zināt, kas tur notika. Nevajadzētu šeit ļauties šim uh, fiktīvajam stāstam, uh, ticēt, ko mums stāsta, ka lūk, nacionālisti uh, te apkaroja radikāļus. Tā tas nav. Ir spēki Lībijā, kas uzskata, ka neba, nemaz nebūtu slikti atgriezties pie vecā režīma mīnus Kadafī. Pie tās valdības, kāda viņam bija. Pie tiem spēkiem, kas ir uh, revolucionāri, uh, bet tomēr vēlas uh, izveidot ko citu. Abas nometnes, abām nometnēm ir atbalstītāji, mums ir salafisti, islamisti, kas uh, uh, cīnās ar valdības eh, bruņotiem spēkiem, un tad eh, arī ir tā, tā, tā sauktie sekundārie elementi eh, abās pusēs. Līdz ar to libiešus vispār grūti ir definēt, tā nav viena homogēna grupa, kas apkaro otru vienoto homogēnu grupu. Principā situācija tiešām ir ļoti sašķelta. No tā cieši civiliedzīvotāji. Cilvēki nejūtas droši, viņam bail visu laiku. Normāla dzīve ir iznīcināta. Nav elektrības, nav ūdens, nav piekļuves ūdens, eh, avotiem, eh, cilvēkiem trūkst skaidrās naudas, trūkst arī produktu, ir deficīti visur. Grūti izdzīvot Lībijā šodien. Ja vēlamies uh, glābt šo valsti, nodrošināt labu pārējais periodu, saglabāt uh, sapni par pluralismu, uh, par atvērtu sistēmu, vēl pagaidām to saku par demokrātiju, bet, uh, lai to panāktu, lai uz to virzītos, nepieciešams apvienoties un atbalstīt ANO izstrādāto plānu. Un citādi mēs zaudējam lībiešus, zaudējam šo tautu. Lībieši kļūst apatiski, distancēti, vienaldzīgi. Viņi saka, ja Kadafi atgriezīsies, es viņu atbalstīšu, ja man ir ko ēst un ir kur gulēt. Un tā sākas beigas, ja mēs ātri nereaģēsim, ja mēs cilvēkus neiesaistīsim šajā procesā, ja mēs viņam nedosim cerību, ja viņam nebūs iemesla cīnīties. Uh, būt aktīviem, kā tas bija revolūcijas sākumā. Kopš 2014. gada vasaras e, ir darbojusies ANO izveidotā mediātoru grupa, bet, e, nu, principā mediācija vajadzīga, ja divas, divām pusēm ir konflikts, ko tās pašas nevar atrisināt, un tad viņiem nepieciešams palīdzēt apsēsties pie sarunu galda un aprunāties. Un fakts ir tāds, ka cilvēki cieši, nevis eh, šie galvenie spēlētāji. Tāpēc um, tā puse, kurā cieši pie sarunu galda, nebija klāt, netika uzaicināta. Bet, nu, notiek šī mediācija, kas starp valstīm. Diemžēl Šis mediācijas process bija lemts neveiksmē no paša sākuma. Ne tikai tāpēc, kā tas bija sagatavots, ne tikai tāpēc, kā šie mediātori uzvedās, bet starptautiskajā kopienā bija gan ideja par to, ka labi, mēs visi to atbalstīsim, bet faktiski šis atbalsts netika sniegts. Startautiskās kopienas dalībnieki īstenībā bija ļoti vienpusēji noskaņoti, atbalstīja vienu pusi. Kaut arī sludināja, ka lūk, atbalsta mediācijas procesu. Bet, teiksim, viņi atbalstīja Jemenītus, Katāru un ģenerāli Hafteru. Un tas jau sekmēja šo ļoti nelīdzsvaroto mediāciju. Un tāpēc tā bija lemta neveiksmē, kā, kā es jau teicu. Un tā principā jau arī nebija ideāli organizēta. Drošību bija problēmas Un te, šī situācija arī jāsaprot. Un tagad mēs piedzīvojam šis neveiksmes sakas. Un kas tad notiks tagad? Ja vēlamies nodrošināt uh, Lībijas, Lībijai šo pāries posmu, stabilizēt valsti, panākt uh, pluralismu un atvērtu sabiedrību, divas alternatīvas. Tas nenozīmē, ka citas lietas nevar notikt, bet es tā no starptautiskā skatu punkta. Uh, skata punkta to vērtēju. Mēģinu prognozēt um, turpmāko attīstību. Pirmais mērķis - apvienot uh, valsti, apvienot tautu uh, ar šo salamēs misiju. Politiskā vienošanās ir un paliek uh, vienīgā dzīvot spējīgā um, iniciatīva. Uh, kā tas izskanēja arī ASV. Bet ko tas nozīmē? Neviens nevarēja to īsti izskaidrot. Nu, droši vien mēs tad atpaliekam no uh, tā, kā attīstās uh, lietas uh, tur uz vietas. Bet ko tad uh, mums var dot šī mediācija? Vajadzētu apvienoties, uh, atbalstīt uh, salamē un turpināt uh, īstenot plānu. Bet te ir problēma. Salamē ir uh, izstrādājis šo plānu. Šis plāns uh, ļoti racionāls, lūk, modificēt politisko sistēmu, samazināt prezidenta kandidātu skaitu no 9 līdz 3, 80. Mm, pantu integrēt, um, tad jums uh, vajadzēja sanākt, tad viņam vajadzēja sanākt kopā, kā padomei, uh, uzaicinot daudzus lībiešus pēc iespējas vairāk un aprunāties par valsts nākotni. Tad sagatavoties vēlēšanām un rezultātā pirms, sar, pirms sagatavot tad, konstitūciju. Uh, un tad gatavoties vēlēšanām. Bet viņš neprecizēja secību. Pagājušā sestdiena viņš teica, ja mums eh, nav vienošanās par LPA, par š... ja puses nepiekrīt, tad šā vai tā mums jāsāk eh, gatavoties starptautiskai konferencei. Februārī, martā viņš vēlas, lai šī konference notiktu. Es nezinu, vai jūs šeit saskatāt problēmu. Es saskatu gan. Būs grūti to organizēt praktiski. Un tas uh, var pavērt durvis uh, uh un uh, uh, palīdzēt tiem, kas nemaz nevēlas šādu progresu, kas vēlas militāru apvērsumu. jo, ja šī politiskā vienošanās eh, netiks panākta, tad um, tur būs robi, kas būs jāizpilda, un tur militāristi varētu uh, aktivizēties. Tā tad. Um, šī ir pirmā alternatīva tam, kas var notikt, un otrā alternatīva varbūt. Uh, uztverēju to kā nelielu provokāciju. Es neuzskatu to par, par padziļinātu analīzi tagad, bet, teiksim, ja Salamē plāns nenostrādā, tad eh, tā vietā, lai sēdētu un gaidītu otro soli, proti Nacionālās konferences organizēšana, vienkārši uzreiz sarīkot vēlēšanas. Grūti to darīt bez konstitūcijas. Visāds iekšējās problēmas, ir daudz iebildumi pret šo ideju. Bet ja salamē plāns nenostrādā, tad tā ir vienīga alternatīva, kas mums atliek, lai atkal iesaistītu cilvēkus lai cilvēkiem pateiktu, ka lūk, viņi ir svarīgi šim procesam, lai cilvēki paši pieņem lēmumu par to, kas notiks, kurš uh, valdīs, uh, kurš uh, uzņemsies šo atbildību, kādiem nosacējumiem. Un tā būtu vienīgā iespēja aizkavēt tos, kas vēlas militāro risinājumu attiecībā uz valsts nākotni? Um. Of course, if this avenue is taken, then it is evident, it's self-evident how the importance of the international community. Protams, uh, uh, te uzreiz saprotamas starptautiskās kopienas uh, ārkārtīgi svarīga loma. Eiropas Savienība, parlaments, ANO, ASV iestādēm jāsāk rīkoties, jāgarantē uzraudzība un atbalsts visam šim procesam. Un ja būs šis atbalsts, tad varbūt mums ir izredzes. Un varbūt ir iespējams glābt šo pārēju un šo valsti. Te es arī apstāšos, te mēģināšu atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Grazie. Grazie a lei eh, per la sua esposizione. Paldies eh, par jūsu skaidrojumiem. Arī jūsu provokāciju. A Ines Ayala Sander per eh, in qualità di presidente della Un tagad došu vārdu Magreba valsts delegācijas um, pārstāvēji. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Atvainojiet, um, ka nevarēju ierasties agrāk, tādēļ nevarēju dzirdēt visu, par ko runājāt. Taču jāteic, ka tajās dienās, uh, kas uh, bija pirms uh, nosprostā termiņa ar šo paplašināto nolīgumu, mēs eh, varējām konstatēt, ka radās daudz dažādu jautājumu, par kuriem runājam arī šeit, Eiropas Savienības institūcijās. Un ļoti skaidri paudām savu atbalstu politiska risinājumu atrašanai. tādā veidā, lai mēs varētu sagatavot uh, augsni jaunam vēlēšanu procesam. Mēs jau zinām, kas līdz šim ir noticis. Tādēļ ir svarīgi saprast, ka šobrīd uh, situācija ir tāda, ka jo vairāk, jo tuvāk nāk šis termiņš, 17. decembris, jo vairāk atsevišķi, atsevišķas puses mēģina izrādīt dažādas iniciatīvas, tātad puses, ar kurām mēs mēģinām sazināties par paveicamo. Uh, Un tā tad eh, ir iniciatīvas, ir mēģinājumi attālināties no mūsu izvēlētās pieejas, eh, proti panākt eh, kopīgu vienošanos. Un līdz ar to ir nepieciešams panākt visus nepieciešamos apstākļus, lai panāktu vēlēšanām, kā jau teicu, vēlēšanām nepieciešamo augsni, jo viena lieta jau ir starptautiskās uh, tikšanās un sarunas, uh, taču no otras puses šis 17. decembris aizvien vairāk tuvojas un mums ir jāskatās, kas notiek realitātēm. Realitātē šo termiņu dažas puses varētu izmantot. Uh, ļaunprātīgi, lai varētu noliekt to, kas ir paveikts līdz šim, un novērst uzmanību no galvenajiem jautājumiem. Diskusiju gaitā, valstoties uz to, kas jau ir runāts, dzirdēts, ir radies šāds iespējas. Līdz ar to gribētos izprast uh, to sīkāk. Par spīti visām sarunām, kas mums ir bijušas, un uh, par spīti šai ceļakartē, tad gribētos saprast, kādā veidā tieši Eiropas Savienības iestādes var palīdzēt, lai nodrošinātu līdz šim 17. decembrim to, ka tiek panākta tik tiešām politiska vienošanās jo tāda ir mūsu vēlme. Eh, un tāda ir arī manas delegācijas vēlme. Paldies, tagad pievērsīsimies grupām. Es teiktu, eh, divas minūtes katram cilvēkam. Es pirms došu vārdu galeri kungam. Jā, vielen dank. Jā, paldies par šiem skaidrojumiem, par ieskatu situācijām. Man interesē viena tāda steidzama un operatīva lieta, par ko es par maz zinu. Varbūt pagājušo nedēļu jūs arī piedzīvojāt ES eh, e eh, un Āfrikas Savienības valstu samitu. Tur izskanēja daudz labu nodomu un eh, tiek apstiprināti, apstiprināts jau uzņemtās saistības, bet tika pieņemts uh, viens jauns lēmums. Uh, tur piedalījās deviņas valstis, un runa bija par bēgļu situāciju. Tad runa bija par starptautiskās migrācijas organizācijas uh, uzņemšanos, atbildības uzņemšanos par bēgļu nometnēm. Un tad šie bēgļi bija jāatgriež izcelsmes valstīs no vienas puses, no otras puses e, bija iespējams arī iesniegt pieteikumus arī cilvēkiem no Āfrikas, kas tāds sarežģītāks process. Mans jautājums tagad ir tāds, e, ko jūs domājat par šo lēmumu? Uh, Un kā tad izskatās ar šiem uh, zināmajiem oficiālajiem, oficiālajām nometnēm, mm, ar privātu uh, cietumiem, kur cilvēki tiek uh, turēti nelikumīgi, kur no viņiem uh, izspiež naudu, kur viņiem draud. Vai jūs saskatāt iespēju izbeigt šo neciešamo situāciju attiecībā uz bēgļu nometnēm? Reivo Jurek. Paldies, Jereka kungs. Bardzo, bardzo čekuja. Paldies. Priekšsēdētāja kungs, man būtu tāds eh, ļoti detalizēts jautājums, ja drīkst. Es eh, gribētu tātad jautāt eh, runātājiem šādu lietu. Mēs ļoti bieži saņemam tādu ļoti vispārīgu informāciju par šo traģisko situāciju Lībijā attiecībā uz cilvēku tiesniecību. Un ļoti bieži eh, šo cilvēku tiesniecību veids cilvēki, kas eh, vairs eh, nevar nodarboties ar šo rūpalu, pārvedot cilvēkus pār vidas jūru. Tātad, kā tiek izmantoti šie cilvēki? kurus uh, izmanto cilvēku izniecībām, vai viņi tiek izmantot militārām darbībām, vai ir kāds veids, kā varētu sazināties ar šiem, cilvē šiem cilvēkiem, vai ir uh, valsts iestādes uh, kādā veidā uzņemušās uh, rūpes par uh, cilvēkiem, kas uh, ir atbrīvoti vai kādu sīkāku informāciju varētu uzzināt par šo cilvēku apmācību, piemēram, ja viņus paņemuši militāristi. Paldies, nākamais zinātājs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Atvainojiet, man ir nedaudz aizsmakus balsts. Ceru, ka tūkiem tas neradīs problēmas. Man uh, gribējās jums uh, uzdot divus jautājumus. Pirmais attiecas uz uh, migrantu situāciju. Daži uh, kolēģi jau par to runāja. Jūs runājāt, ka būs uh, padzināta izmeklēšana, bet uh, nevienmēr ir jūsu rīcībā nepieciešami līdzekļi. Es biju civilu uh, tiesību delegācijā, kas devās uz Lībiju septembrī. Drošības iemeslu dēļ mēs nevarējām turp doties, uh, taču, taču tikāmies ar ļoti daudziem pārstāvjiem Tunisā. Pirmais jautājums būtu šāds, kā jūs izmantojat uh, ES atbalstu šo problēmu risināšanai, jo mēs šeit runājam par ES atbalstu, tostarp par ierobežu sargiem. Otrakārt, kā nolīgums, kas noslēgts uh, uh, nesen, varētu tikt ievērots, kā jūs uh, līdzdarbojaties migrantu evakuācijā zinot to, ka tiesu sistēma, policijas sistēma un pat armija ir struktūras, ko kontrolē oficiālā valdība, un tās var rīkoties tikai ļoti mazā teritorijas daļā. Kā tad realitātē šis problēmas var atrisināt. Tas sasaucas ar Galerkunga teikto par neoficiālajām nometnēm, kas eh, patiesībā ir vairākums Lībijas teritorijām. Kad mēs tikāmies uh, uz vietas ar organizāciju pārstāvjiem, viņi teica, ka situācija ir tik ļoti mainīga, ka nav pilnīgi nekādu garantiju. Tad kā mēs varam uzņemties saistības un kā var šīs saistības uh, ievērot, uh, kā šie cilvēki, kas ir uzņēmušies saistības, var tās ievērot, lai nerastos iespējas, ka vienkārši tiek iemidzināts uh, sabiedrības viedoklis. Otrs jautājums. Aizvien vairāk tiek izceltas eh, vietējās eh, struktūras un to loma. Es domāju, ka Lībijā šīs vietējās eh, varas pārstāvi ir ļoti svarīgi. Kā jūsuprāt, viņus var iesaistīt šādā procedu, procesā, kur jūs minējāt, profesor kungs, iekļaujošā procedūrā, procesā, lai maksimāli iesaistītu uh, gan iedzīvotājus, gan varas pārstāvis, vai tieši šie vietējie varas pārstāvi var nodrošināt šādu elastīgu pāreju. Paldies, nākamais nātājs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies eh, par eh, uzrunām. Man būtu trīs jautājumi. Pirmkārt, eh, apmācība, ko veicēs apmācot Lībijas robežu sargus krasta, krasta apsargus tieši. Mums ir vairāki labi piemēri, tieši runājot par bēgļu un migrantu glābšanu. Bija arī Vācijas eh, militārais kuģis, kas iesaistījās šajos procesos. Kādas ir jūsu iespējas uzraucīt krasta apsardzes darbu un kā jūs vērtējat eh, padarīto? Otrs jautājums ir par cilvēku spiedzināšanu, nolaupīšanu un tirgošanu. Jau 16. gada februārī parlaments nāca klajā rezolūciju par šo jautājumu. Pagājušo gadu februārī mēs tad diskutējām kopā ar ANO speciālo referentu Mārtiņu Kulbēru, kurš jau sniedza atzinumu par to. Šogad janvārī Nigērā Vācijas eh, vēstniecība ziņoja par koncentrācijas nometnēm, kur tiek turēti bēgļi. Jūnijā mēs atkal runājām ar Kubleru kungu par to pašu ziņojumu, un tagad ir 15. un tagad nesen 15. novembrī bija ziņojums par bēgļu tirgiem. Mans jautājums ir par to, vai ir uh, kādi pārstāvi, kas ir runājuši ar Libijas vēstniecībām, kas uh, var palīdzēt šiem cilvēkiem tikt vaļā no šiem verdzības apstākļiem. Trešais jautājums ir par ANO eh, pārstāvju pieņemto rīcības plānu. Es nedaudz lasīju par to. Tur ir runa arī par eh, jaunu konstitūciju eh, un vajadzētu panākt to, lai neviens nebūtu Lībijas valdībā, kas ir precējies ar ārvalstnieku vai kam, ne, kam būtu kāda otra pilsonība, tā tad ir šādi ierobežojumi. Eh, es gribētu zināt, ko tas nozīmē. Es zinu, ka jau ir piemēri Birmā, kur eh, bija centieni panākt to, lai Ansang Suši nebūtu šādas eh, Eh, varas iespējas, un tātad vai šeit nav līdzīga situācija. Tālāk eh, jautājums par eh, Kadafijas slepeno dienestu vadītāju. Viņš dzīvo Lībijā, vai varētu nedaudz precizēt, kā šis cilvēks raugās uz savu lomu ANO politiskajā scenārijā, ko mēs varam darīt un ko varam darīt, lai panāktu tā saistību īstenošanu. Paldies! kas tāldo. Kungs, eh, paldies eh, priekšādātāji. Kungs, eh, liels paldies runātājiem. Man būtu trīs jautājumi. Viens ir saistīts ar to, ko jau kolēģi pirms tam uzdeva. Šobrīd ANO tērē 130 miljonus divpusējiem atbalstam Lībijai. Un, uh, 182 miljonus uh, projektiem, kas ir uh, saistīti ar migrāciju, 162 miljonus uh, citiem nolūkiem, plus vēl simtiem miljonu, kas ir veltīti Lībijas atbalstam dažādos veidos, tostarp arī krastapsardzes um, finansēšanai un atbalstīšanai. Es gribētu uzklausīt tieši Farhata kungu, kurš teica, ka nav nekādu noslēpumu, ka viss ir caurskatāmi. Eh, kāds ir jūsu viedoklis? Vai šie līdzekļi šobrīd tiek liederīgi tērēti? Vai atbalsts ir bijis noderīgs, vai tas ir novirzīts pareizajā virzienā, un vai ir redzēts kāds konkrēts progress? Ja ne, kāda ir jūsu priekšlikumi uzlabot situāciju, lai svarītos to, ka šī nauda nonāk nepreizajās rokās? Otrs jautājums ir par mūsu iespējamo misiju Lībijā, kas pilnīgi noteikti sniegtu lielisku iespēju sniegt mums eh, atbalstu Lībijas eh, cilvēkiem un eh, atspoguļot mūsu centienus atbalstīt pārmaiņas politiskajos procesos Lībijā. Kā jūs izskatāt, ko mēs varētu sagaidīt no šīs vizītes? Vai šis ir īstais brīdis to darīt un vai varētu sagaidīt, ka tajā pašā brīdī būs kādas militā, kāda militāra op ofensīva pārņemt Tripoli un tā tālāk. Tālāk trešais jautājums ir tas, par ko Mezrāna kungs teica par ANO rīcības plānu, eh, ka tur ir eh, um, daži vājie posmi par 8-9 eh, mēnešu posmu, kas ir starp šiem vēlēšanu procesiem. Protams, 8-9 mēnešos daudz kas var notikt. Var mainīties tripas kontrole par notikt dažādi uzbrukumi, taču piedāvājot agrīnas vēlēšanas, eh, jautājums rodas par to, kā mēs varam nodrošināt, ka šīs vēlēšanas tik tiešām ir demokrātiskas, bez tiesiskā satvara. Ir nepieciešams eh, vēlēšana likums un varbūt pat referendums, lai nostiprinātu to konstitūcijā. Mūsu eh, kolēģis, kas nevarēs ierasties, teica, ka ir nepieciešami pamatnoteikumi, pamatlikumi, lai nodrošinātu to, ka tiek atrunāts tas, kā notiek vēlēšanas kā tādas, kādas būtu jūsu domas par to, un uh, kā tad uh, nodrošināt to, lai uh, šos vēlēšana rezultātus nākamajā dienā pēc vēlēšanām neapstrīdētu zaudējusie puse. Paldies! Paldies! Um, tagad vārds um, Milam Māna kungam. Paldies um, runātājiem! daudz kas jau ir pateikts. Es gribētu, lai ļoti īsi man pateiktu jūs, kādas ir kaimiņu valsts nostājas, Alžīrijas, Eģiptes nostāja šajā normalizācijas un demokratizācijas un samierināšanās procesā Lībijā. Es eh, gribētu lūgt eh, runātājus eh, paust savu viedokli par šo situāciju. Kāda ir šo divu lielo kaimiņu valstu loma Lībijas situācijas pārmaiņās? Paldies! Šķiet, ka neviens cits nav pieteicies uzdot jautājumus, tādēļ tagad došu vārdus runātājiem desmit minūtes katram, lai atbildētu uz jautājumiem. Liels paldies! paldies. Mēģināšu atbildēt uz uh, katru jautājumu atsevišķi. Sākšu ar uh, Galera kunga uzdoto jautājumu. Tātad, um, runājot uh, par um, mehānismiem Āfrikas Savienības un Eiropas Savienības samitā Abidžānā izrunātais eh, mums eh, liek domāt to, ka te patīk noteikti tiks atvieglota pārējiem. Pārējais eh, procedūra Lībijā arī attiecībā uz migrantiem un bēgļiem un viņu atgriešanos uh, savās valstīs. Jāteic, ka šim mehānismam pagaidām nav tāda tehniska paskaidrojuma. Mēs uh, vēl nevaram precizēt to, kur tieši atradīsies uh, šī struktūra Lībijā, vai tas būs uz rietumiem no Tripolis vai kur citur. arī Abidžāna samita ietvaros eh, tika diskutēts par eh, apjomu. Cilvēkiem, kuri tiks uzņemti šajos uzņemšanas centros, eh, taču vēlos uzsvērt vēlreiz, ka no mūsu puses galvenais jautājums eh, šobrīd ir par to, cik ilgu laiku aizņems eh, šis process. Ir vēl tik daudz neatrisinātu tehnisko nianšu. Kad, piemēram, ir ITPS eh, bezvalstnieki, bēgļi, ļoti bieži ANO ir praktiski neiespējami atgriezt šos cilvēkus viņu valstīs. Šobrīd ANO ir pieprasījuši vairāk nekā 43 tūkstošus eh, sīkākas informācijas eh, par eh, konkrētiem cilvēkiem, un šo informāciju nevaru šobrīd sniegt. Pagājušo gadu vasaras beigās šis skaitlis bija krietni, krietni mazāks. Eiropā mums ir pārvietošanas eh, schēma, ir sadarbība, ir eh, cilvēku nosūtīšana uz eh, dalībvalstīm atkarībā no kvotām. Libijā šis skaitlis tikai palielinās, un neviens nevar pateikt libiešiem, kad tad šis skaitlis samazināsies, un mm, kad tad šie 43 tūkstoši cilvēku tiks pārvietoti. cilvēku skaits, eh, kuram ir tiesības uzturēties. Eh, Libijā ir aptuveni 100 tūkstoši, bet šobrīd saskaņā ar datiem tur uzturas 700 tūkstoši, tāds septiņas reizes vairāk nekā cilvēkiem būtu reāli pamats uzturēties mūsu valstī. Jautājums ir par to, kā tad mēs varam īstenot praksē pieņemtos uh, nolīgums un normas. Jāpaturprātā, ka ļoti daudz dažādu valstu, no kurienes cilvēki ierodas Lībijā. Dažiem no viņiem nav diplomātisko pārstāvniecību Lībijā. Kā tad iegūt ceļošanas dokumentus? Kā veikt nepieciešamās procedūras, lai šos cilvēkus varētu atgriezt savās valstīs? Vai, un kā tad ar eritriešiem? Vai viņus var vēst atpakaļ, vai um, viņiem jāpaliek Lībijā. Tik daudz dažādu jautājumu. Puse no bēgļiem ir sīrieši, septiņi, astoņi tūkstoši irākiešu, jau tūkstošiem eritriešu, no kuriem daudzi nemaz nav reģistrēti. Tā arī ir problēma. Lībijai mums ir jāsaka tas no mūsu skatu punkta, skaidri un gaiši. Jūs šeit Eiropā esat pieņēmuši lēmumu par 20, eh, 22 eh, tūkstošiem eh, cilvēku pārvietošanas schēmu. Jūs esat realitāti īstenojuši tikai 17-18 tūkstošus pat tad, kad ir šāds solidaritātes mehānisms, kā jums ar visu to ir ļoti grūti ieviest to praksēm. Un mērķis ir uh, 28,000 nu, joprojām nav skaidrs, vai nākamo divu gadu laikā būs iespējams to īstenot. Runājot par uh, Lībijas uh, nelegālo migrantu apmācību, par šo cilvēku, kas kļūstam par vergiem apmācību. Man jāteic, Pirmkārt jau, ka šāda prakse netiek izmantota Lībijā būtībā, un tas ir pilnīgā pretrunā ar Lībijas sabiedrības vērtībām. Cilvēkiem tas nav pieņemami. Šādi, šādas nehumānas rīcības eh, Lībijas tautai nav pieņemamas. Ja kādi cilvēki tiek, ir, ir iesaistīti šādās uh, darbībās, tad uh, tie nav tikai lībieši, bet uh, afrikāņi paši tirgojas ar cilvēkiem Lībijas teritorijām. Tika izdoti vairāk ziņojumi par uh, cilvēku tiesniecību migrācijas uh, ceļos ne tikai Lībijā, bet arī Nigērijā un citur. Tātad šī nav problēma, kas skar tikai Lībiju un lībiešus. Tālāk runājot par um, bēgļu apstākļiem uzturēšanās uh, centros uh, Lībijā. Nu, Eiropā varbūt nav pieņemams uh, termins detention center, aizturēšanas centri. Šeit tiek izmantots vairāk termins uzturēšanās centri. Uh, Taču um, Lībijas iekšļiet ministri izmetu šādu terminoloģiju. Un uh, būtība ir tāda, ka šobrīd ir aptuveni 35 šādi centri. Un tiek šobrīd apgalvots, ka šajos centros uzturas aptuveni 20 tūkstoši nelegālo migrantu. Vairums no tiem tiek pārtverti jūras ceļos uh, un tiek sūtīti atpakaļ uh, uz 12 iekāpšanas uh, vietām, tad uz 12 uh, ostām, kurās uh, ir šādi centri. Ir jāpievērš uzmanība tam, ka nelegālo migrantu skaitlis un aizturēšanas centru skaits ir vairāk vai mazāk saistīts ar Lībijas situāciju attiecībā uz uh, krasta apsardzes eh, apmācību. Ļoti bieži pašiem lībiešiem situācija ir eh, visnotaļ dramatiska vietās, kur eh, cilvēki vairs nevar atgriezties, tādēļ tas neskar tikai. Tas tā, situācija nav viennozīmīga. Kā jau teicu, mēs nevaram skatīties uh, viennozīmīgu situāciju Lībijā un skatīties eh, tikai uz migrācijas situāciju un apgalvot to, ka vēlamies risināt migrācijas problēmu. Tā ir tikai viena daļa, viena maza daļa no lielākas eh, pakotnes, no lielāka apjoma problēmu, kas eh, ir aktuāla šobrīd Lībijā. Lībija ir jāskata kā pēckara valsts. Uh, sešu, septiņu gadu laikā neviens nav pievērsts uzmanību tam, ka Lībijā ir bīstama situācija un ir ļoti dīvaini raudzīties uz situāciju pēc kara valstī, koncentrējoties tikai uz uh, migrāciju. Ja šī ir galvenā problēma, uz kuru raugāmies, ignorējot visu pārējo, tas ir uh, ļoti neatbilstoši patiesajai situācijai situācija ir ļoti, ļoti sarežģīta. Līdz ar to godāto parlamentu deputātu vizīte būtu ļoti, ļoti svarīga, jo viņiem būtu iespēja kontaktēties ar Lībijas iedzīvotājiem un apmeklēt ne tikai dažādas iestādes un struktūras, bet arī pilsētas, piemēram, Taurgans pilsētu, kur uh, cilvēki dzīvo 17 nometnēs, uh, ap Tripolim, Bengazī, tur ir aptuveni 20-22 tūkstoši cilvēku šajās nometnēs. Šāda, lūk, ir realitāte. Tālāk uh, par sadarbību starp ES un robežu, krasta robežu sargu apmācību. Ir šī Sofijas operācija, kas ir bāzēta uz cilvēktisniecības apkarošanu, bet, protams, no 15. gada māja līdz 16. gada mājam tika mobilizēta tie visi līdzekļi, visas iespējas, eh, notika dažādas operācijas teritoriālajos ūdeņos, bet reāli neko nevarēja paveikt. Tikai 16. gada otrajā pusē sākās reāla sadarbība atbalstot uh, Libijas uh, krasta apsardzi. Un šobrīd ir aptuveni 150-160 um, apmācīto robežsargu, kas trenējas Safijas kuģos. Un, um, manuprāt, um, pieci, seši kuģi šobrīd ir iesaistīti apmācības procesos pirms māja Lībijas um, Eh, robežsardze, krasta robežsardze eh, strādāja eh, ļoti relatīvos mērogos. Šobrīd šajos kuģos, kurus nodrošina Itālija, ir iespējams uzraudzīt 24 stundas diennaktī situāciju vidusjūrā. Sevišķi tad, ja ir labi laika apstākļi. No, sākot no māja aptuveni 17 tūkstošu cilvēku ir pārtverti un sūtīti atpakaļ uz Lībiju. Runājot par incidentiem un apvainojumiem no NVO, te man ir jāskaidro tā ļoti tehniski, kad nelegālo migrantu kuģim tiek nodotas, nodots šis paziņojums, viņi zina jau konkrētu, ir zināms jau konkrēts eh, skaits eh, arī NVO kuģiem. Un MRCC tātad sazinās ar eh, Lībijas krasta robežsargiem, sakot, ka ir konkrēts kuģis, kurā ir 100, 200, 300 cilvēku tajā un tajā zonā, un tiek dotas konkrētas koordinātas, un ir iespēja glābt tātad šos cilvēkus. NVO saņemot šo informāciju, cenšas ierasties uh, iespējas, pēc iespējas ātrāk, lai paspētu pirms robežsargiem. Pirms kādu laiku bija tā, ka cilvēki no migrantu kuģa leca jūrā tikai, lai tiktu uz NVO kuģa un lai viņus uh, nepārtvertu Lībijas robežsargi. Mēs runājam par teritoriju, kur ir 70, uh, 80 uh, tātad uh, kvadrātmetri un tas tātad 70, 80 kvadrātmetru liela uh, laiviņa, kas uh, uh, kuģo pa šo satrakoto jūru, un vairums cilvēku nemaz nemāk peldēt, un viņi metas ūdenī, lai tikai tiktu uz NVO kuģiem. Tas ir traģiski, tas ir patiešām traģiski. Un tagad tātad tiek apsūdzēti Lībijas robežsargi par to, ka viņi it kā grib, lai eh, tīšām panākt to, lai cilvēki noslēgtu. Tas ir patiešām netaisnīgi. Šeit runa ir par uh, cilvēkiem uh, Lībijas uh, robežsardzē, kas ir profesionāli un kas ir pabeiguši militāras akadēmijas ļoti bieži arī Rietuma Eiropā un tātad profesionāli pieredzējuši, pieredzējuši oficieri. Un tajā pašā laikā ir ekipējums, proti kuģi no Itālijas. Tātad eh, ir visi nepieciešamie priekšnoteikumi, bet tajā pašā laikā, protams, tīri tehniski nevienmēr viss ir tik vienkārši eh, dabūt šos cilvēkus uz kuģa, jo ļoti bieži runa ir par eh, kuģiem, kas varbūt nemaz nav piemēroti cilvēku dabūšanai uz klāja no jūras. Nevar tā vienkārši padot roku un viņiem ļaut iekāpt kuģī, ņemot vērā līmeņu atšķirības. Uh, Tātad te ļoti daudz dažādu tehnisku nianšu, kas ir jāņem vērā. Nu, lūk, tagad došu vārdu kolēģiem, pēc tam atgriezīšos pie citiem jautājumiem. Liels paldies! Paldies eh, par ļoti būtiskiem jautājumiem. Runājot par samitu Abidžānā, mums nav pietiekam daudz informācijas. Man izskatās, ka ir eh, bijuši centieni, balstoties uz šo te skandālu, uh, par šiem te vērgu video no Afrikas valstīm un dažām Eiropas valstīm, kas tagad saka, ka tagad mums kaut kas ir jādara. Bet nav īsti skaidrs, bet gandrīz jau ir bijusi militāra iejaukšanās, bet neko citu jau tā nevar darīt, um, vienkārši iemeslu dēļ. Uh, jo mēs gadiem jau esam teikuši, ignorējiet to, kas e, tur notiek Lībijā, ļaujiet, lai sabrūk publiskā kārtība, lai uh, robeža ir vaļā, lai bruņotās grupas ienāk, visi dienvidi e, tagad tiek šķērstoti, tur ir visi cilvēki, kas nāk iekšā, viņus nevar kontrolēt, tātad uh, tagad eh, Sarašu valdību apvainot, ka kaut kas nav darīts, ka gadiem ilgi tas viss ir ignorēts, eh, tas nav pareizi tā darīt. Un es piekrītu tam, ko Farhāt kungs teica, pilnīgi vārds vārdā viņam piekrītu. Tad bija jautājums par vietējām iestēbā, iestādēm, kā tās iesaistīt. Jā, manā uh, Mans viedoklis ir tāds, ka svarīgākais ir, ka jāatrisina lietas nacionāla līmenī, kaut vai vienkārši tāpēc, ka tā nepatika un viss, kas notiek, tās problēmas vientajā līmenī ir bieži vien tādas nesvarīgas, bet tās kļūst par cēlām tādām problēmām, tātad es pret jums necīnos, ka jūs uh, Uh, uh, nozagāt man kūģi vai kaut ko tam līdzīgi, bet tāpēc, ka jūs esat islāmists un es neesmu islāmists, jūs esat revolucionārs, es esmu antirevolucionārs. Tātad to visu paceļot tādā līmenī, uh, tas tā uh, notiek. Un uh, vietējais līmenis ir ļoti svarīgs. Ja, uh, mēs vēlamies Lībiju saglabāt par funkcionējušu valsti, tā nekad nebūs centralizēta kā Gadafī laikā. Tas ir aizgājis pagājis un tas nekad neatgriezīsies. Noteikti būs jābūt kaut kādai decentralizētai sistēmai, tādā vienotā valstī, bet eh, jādecentralizē sistēma. Um, lai ļautu līdzekļu sadalījumu arī vietējā līmenī, un kaut kādas iestādes un pienākumu un tiesības būs jāatstāj vietējiem līmenim. Uh, bet jāizvēlas tāda saskaņota pieeja. Nevar vienkārši vērsties pie vietējām, jo tas arī nav skaidrs Lībijā, pie kā tad vērsties. Ir kaut kādi gubernatori, bruņotās grupas, tad ir nevēlēts institūcijas, ir visāda veida pārvaldes struktūras, dažas strādā labi, dažas netik labi Nu, un uh, tagad vērsties pie vietējā līmeņa, tā nav nekāda panacēja, tur neko nevarēs atrisināt. Kāpēc eh, konstitūcijas projektā pat ir eh, tātad rakstīts tas, ka ja jums ir dubultā pilsonība, tad nevarat kļūt par valdības pārstāvi, locekli? Uh, Nu, ja nesap, nemaldos, tā bija eh, tā ideja, ko piedāvāja islāmisti, lai uh, neļautu zināmiem cilvēkiem spēlēt lomu politiskajā uh, mērogā. Es uzskatu, ka uh, pārskatot konstitūciju, tas droši vien tiktu izņemts ārā. Jā, to piedāvāja Gasan Salāmē un viņa priekšlikumā tas bija iekļauts, saka blakus sēdošais runātājs. Uh, Jā, tātad tas tiks atrisināts. Svarīgākais jautājums ir. Jā, man patīk, kā Salamē to pateica. Viņš teica, mums nav nekāda aizsprieduma pret nevienu. Mēs neteiksim, nē, jūs nevarat piedalīties. Problēma ar ICC mandātu ir jāatrisina, starptautiskās krimināltiesas mandātu. To atrisinot var eh, daudz ko atrisināt. Tātad, ja viņa, viņš vēlas kaut kādu lomu, tad viņam ir vai nu jāaiziet cauri tiesas procesam, vai tas kaut kā ir no tā jātiek vaļā. Nevienam eh, nav problēma eh, ar sevi aplisām kandidēšanu. Uh, Tātad, ja grib kandidēt, var kandidēt, un tad redzēsim. Tātad politiskais jautājums ir atšķirīgs. Tātad, vai tiešām viņš var kļūt par kādu, kas apvieno valsti, un uh, tur katrs var izteikt savu personīgo viedokli. Um, ir tādi, kas atbalsta viņu kandidēšanu, citi saka, ka nē, ka viņi to negrib. līdzīgi kā Itālijā pēc fašisma, kad uh, tika aizliegts fašistiskās partijas. Nu, valsts uh, var, uh, viņai ir tiesības uh, nevēlēties atgriezties pie bijušā režīma. Nu, šie viedokļi ir leģitīmi no abām pusēm. Jautājums par vēlēšanām. Tehniski. Te, manuprāt, uh, Nav problēma ar uh, legālumu. Legāli tās var noorganizēt. Komisijas priekšsēdātais teica, ka to var izdarīt. Bet uh, problemātiski būtu tās norganizēt tā, lai lielākā daļa lībiešu var piedalīties un to tiešām arī darīt, lai uh, vēlēšanas tiešām būtu leģitīmas, lai uh, um, neatkārtotos 14. gada gadījums, kad tikai liela daļa nobalsoja. Tātad eh, tas būs tas svarīgākais jautājums, vai cilvēki piedalīsies un atbalstīs šo procesu. Ir eh, jāsagatavo eh, vēlēšana likums, kas ir tāds vienkārši, nevis kā 12. gadā, kas bija ļoti sarežģīts un neviens to nesaprata. Ja būs vienkārši vēlēšana likums un mehānisms, uh, kā e, izplatīt priekšvēlēšanu informāciju, tad cilvēks sapratīs, ka tās ir svarīgas vēlēšanas, un tad viņi arī piedalīsies, un tad tiks e, sasniegta vajadzīga leģitimitāte. Un tas varētu būt ļoti svarīgs solis uz priekšu, bet, protams, varētu tieši tikpat leģitīmi uh, teikt pretējo, proti, ja cilvēki neies balsot, tad atkal būs izgāšanās. Uh, Tātad tieši tāpēc es izteicos tā provokatīvi, ja mums nebūs citas alternatīvas, ja salamē plāns nedarbosies, tad tā vietā, lai sēdētu un gaidītu, centīsimies aicināt cilvēkus piedalīties un cerēsim, ka tas notiks. Un ja tas notiks, tad. Uh, tad šīm bruņotajām grupām vai citiem būs grūti to kaut kā apgāst. Varbūt, ka es esmu naivs, bet, nu, uh, Es tiešām domāju, ka tas ir vienīgais veids, kā novērst to, ka notiek vēl kaut kas ļaunāks. Runājot par parlamentāriešu vizīti, tas būs ļoti būtiski, bet es aicinu nedarīt to ap 17. decembri. Uh, Ja es būtu lēmumu pieņēmējs, tad es par to paziņotu šodien, sakot, ka mēs 10. janvārī vai kaut kad ieradīsimies. Tātad mēs pārbaudīsim, mēs nenāks, nebrauksim tad, kad būs šīs te diskusijas par 17. bet mēs ieradīsimies pie jums, lai to visu pārbaudītu janvārī vai vēlāk. Nu, tāds būtu mans personīgais viedoklis. Grazie, grazie. Paldies. Viena minūte. Um, gadi... Jā, attiecībā uz uh, spīdzināšanu un nolaupīšanu, runājot par migrantiem Lībijā, nolaupīšana neaprobežojas tikai ar migrantiem lībieši arī uh, tiek uh, aplaupīti, nolaupīti, pēc tam tiek izspiest līdzekļi e, par viņu uh, izdošanu un dažu piemēru. Kāds uh, Šešārī ģimenes tēvs uh, rietumos Lībijā, viņam ir trīs bērni, kuri ir uh, nolaupīti jau vairāk kā divus gadus un viņi joprojām tiek turēti uh, gūstā. Uh, un Lībijas drošības dienests nav spējis šos cilvēkus dabūt atpakaļ pie ģimenes. Un vēl viena lieta par uh, Lībijas krastapsardzes komandieriem, kuri strādā uz Alkifaha uh, laivas, lai glābtu migrāntus jūrā. Viņam ir 14 gadus vecs dēls. Uh, un kāda bruņota grupa uh, um, gribēja viņu nolaupīt, un tad, kad viņš bēga, tad viņu sašā, un tagad viņš ir um, invalīds. Un, uh, uh, Tas ir tāpēc, ka viņa tēvs strādā šajā organizācijā, glābjot uh, jūrā slīkstošos. Un tā ir realitāte, un ir daudzi un daudzi un daudzi šādi gadījumi. Paldies! Bene, possiamo tirare due. Labi, tā tad uh, divi tādi īsi kopsavilkumi šeit būtu sakāmi. Pateicamies pirmkārt jau runātājiem. Protams, un es domāju, ka pirmais secinājums būtu šāds. Es domāju, ka šeit būtu nepieciešama lielāka skaidrība. Es domāju, ka mēs esam piefiksējuši, ka šajā pēdējā daļā, fāzē ir diezgan liela interese pausta par Lībijas jautājumu gan Libe komiteja, gan arī mēs, es domāju, ka mums ir nepieciešama vienota vīzija, nepieciešams, eh, lai visi mēs runātu vienā balsī, arī ar komisiju, un lai būtu skaidrība par pašreizējo procesu. Es domāju, ka pēc būtības runājot, eh, es domāju, ka mūsu viesi eh, saprot, ka šobrīd galvenais izaicinājums ir saprast, kas ir galvenie politiskie dalībnieki Lībijā. Ir jāsaprot, ka te runa ir par dažādu dinamiku pārklāšanos uh, Lībijā. Ir gan tie, kas uh, darbojas līdz 2011. gadam, gan dažāda sacensība lokālā līmenī starp uh, ciltīm. Es domāju, ka 14. gadā uh, arī eh, bija eh, tāds kā lūzuma punkts, eh, kur saskārās vairāk šie spēki, islāmistu revolucionārie spēki un dažādi citi politiskie spēki. Tātad šeit runa ir par ļoti sarežģītu situāciju, kas tāda ir bijusi jau kādu laiku un kas joprojām turpinās, un es domāju, to var konstatēt arī ANO pārstāvjiem. Ko tad mēs varam darīt kā parlaments? Es domāju, ka šeit uh, jāsaprot, ka Lībijas jautājums pirmkārt jau ir Eiropas, Āfrikas jautājums. Tas ir jāsaprot. Lībija ir krustcelēs, gan runājot par ģeopolitisko stabilitāti Ziemeļāfrikas reģionā, gan runājot par migrācijas uh, procesu gan arī runājot par lielo ietekmi, kāda Lībija ir uz Eiropas pasaules daļu. Tādēļ, es domāju, ļoti svarīgi to skatīt to kontekst, kontekstā. Tādēļ uzskatu, ka mūsu pieejai būtu no vienas puses jābalstās uh, uz jaunu stratēģiju starp ES un Āfriku, ko Abidžānā jau Tātad eh, varam eh, pievērst eh, lielāku uzmanību Abidžānas sameta kontekstā. Un otrkārt ir nepieciešams, protams, politiskās stabilizācijas process. Salamē plāna vēlēšanu gadījumā var ņemt vērā, protams, šos ieteikumus, taču ir ļoti nopietna uzmanība jāpievērš uh, kontekstam, jo jautājums ir par to, cik lielā mērā tas var izdoties. Uzskat, ka mums šobrīd ir jāiegūda visi iespējamie spēki, lai paildzinātu pašreizējā nolīguma īstenošanos. Un jāsaprot tas, ka 17. datums eh, nav tāds eh, tīri simbolisks datums. Tas, protams, ir svarīgs datums, bet uh, tas uh, nav arī nekas uh, vitāli izšķirīgs. Uh, esmu ļoti nobežījies uh, par uh, to, kas notiek uh, gan. Uh, ģenerāla aptara jautājumu, gan arī, protams, pārējiem jo spēku ietekmēm uz šiem procesiem. Un visbeidzot, es gribētu būt ļoti skaidrs eh, šajā ziņā. Tad eh, migrācijas problēma ir ļoti liela problēma. Ļoti liela. Un es domāju, ka ir jāskata pašreizējā situācija kopējā kontekstā es ļoti saprotu, ka ir uh, valstis, kā piemēram Itālija, kas ir nobežījušās par divpusēju līgumu noslēgšanu, lai samazinātu migrācijas plūsmu. Ņemot vairāk pašreizies apstākļus Itālijā, taču mēs uh, nevaram izlikties, neredzam to, ka pašreizējā situācija Lībijā rada ļoti daudz dažādu problēmu kuras nevar ignorēt. Un, ja mēs eh, atbilstoši raugāmies uz eh, eh, šo pieeju migrācijas jautājumam, kāda ir līdz šim īstenota, tad jājautā, kas notiks tālāk, vai šie spēki nepievērsīsies uh, Eh, citām rūplām, ja mēs runājam tieši par cilvēktisniecību, vai šie cilvēki nepievērsīsies eh, naftas eh, delegālai tisniecībai. Tātad riski ir dažādi. Pirmkārt, risks būtu atstāt migrantus necilvēcīgos apstākļos. Otrakārt, cilvēku tirgoņu pievēršanās uh, citām rūplām, uh, kas vēl vairāk saistinātu jau tā sarežģīto Lībijas uh, tautsamniecisko situāciju. Tādēļ mums ir jāskat šis konteksts kopumā, neizceļot tikai migrāciju, bet situāciju kopumā. Un visbeidzot, mēs nevaram iztenot strausa politiku. Mums ir jāsaprot, ka Lībijas problēmas skar ne tikai pašu Lībiju. Intereses šeit ir ļoti plašas. Ir Eiropas valstis, kas, protams, rīkojas tā ļoti divdomīgi un kas neļauj rast vienotu, skaidru atbildi arī no Eiropas Savienības puses. Un es domāju, ka viens no elementiem, kas mums būtu šeit jāuzstāja, būtu stingra Eiropas Savienības ārlietu delegācijas nostāja, lai risinātu šo problēmu. Uzskatu, ka mūsu uzdevums ir izstrādāt tādu ziņojumu par Lībiju, kas ietvertu visus šos elementus, lai mēs varētu teikt, ka esam darījuši visu iespējamo, lai Lībijas demokratizācijas process eh, tik tiešām sāktu īstenoties. Un tas jādarīs, es to arī pārējais komitejas, lai būtu tāda vienota sintezēta pieeja no Eiropas parlamenta puses. Paldies vēlreiz runātājiem par ierašanos. Un tagad eh, pievērsīsimies nākamajam darbkārtības punktam. Paldies! Bene. Labi. Varam sākt um, otro darbkārtības uh, punktu izrunāt par um, makrofinanciālo atbalstu Gruzijai. Paredzamas uh, ļoti svarīgas diskusijas. Kā zināt, mēs jau esam nākuši klajā ar vairāku, virk, ar virkni problēmu jautājumu, ko izniedzām komisijai par um, resursu izmantojumu, kas tiek piešķirt šai valstī. Referents par šo jautājumu ir Andrei Mamīkina kungs, kam došu tagad vārdu, lai viņš varētu paust savu viedokli. Thank you, Chair. As you... Paldies, priekšsēdētāji, kā jūs jau minējāt. Komisijas priekšlikums ir sniegt 45 miljonus Eiropai aizda, uh, Gruzijai aizdevumu uh, veidā 35 miljonus un uh, grantu veidā 10 miljonus. Un uh, pirms tam uh, 46 miljoni bija uh, palīdzību, un uh, pēdējais maksājums bija šā gada maijā Armēnija, Moldova un Ukraina, arī Jordāna, Kirgīzija, Libāna un Tunisija arī saņem šādu atbalstu. Manā atzinuma projektā, kuru izsūtīju pagājušajā nedēļā, esmu iekļāvis tikai vienu grozījumu, uh, kas ir kā pa kopīgs paziņojums, ko pievienot pas paziņojumam. Uh, Un e, te mērķis ir apliecināt pirmšnosacījums makrofinansālās palīdzības sniegšanai, lai to piesaistītu tiesiskumam, demokrātijai un cilvēktiesībām. Tas ir ļoti svarīgs jautājums mums, ārlietu komitejai. Otrakārt, lai nodrošinātu, ka komisija un ārējās darbības dienests e, uzraudzītu šo priekšnosacījumu izpildi e, visu laiku, kad tiek sniegta makrofinansālā palīdzība. Un, uh, būtu arī jāgroza lēmuma panti, lai uh, ņemtu vērā, uh, lai ļautu parlamentam un padomai vienoties. Nosacījumi, kas uh, ir noteikti mikrofinansiāla palīdzība, ir vērst uz to, lai veicinātu reformas tiesiskuma jomā, un Grūzijas valdība šobrīd arī cenšas reformēt konstitūciju un ir apņēmusies uh, Uh, izmainīt konstitūciju saskaņā ar Venecijas komisijas ieteikumiem. Un tomēr komisija un ārējās darbības dienests, uh, uh, tātad kā monitorings no šitām, šīm divām institūcijām būtu piemērots. Gribētu piebilst, ka kopīgā deklarācija jau bija tāds pats risinājums, kāds tika piemērots 2017. gada jūnija lēmumam par Moldovas mikrofinanciālo palīdzību. Uh, Uh, un šeit formulējums tagad ir uh, pozitīvāks, jo Grūzija ir gatava pieņemt Venecijas komisijas ieteikums. Un es gribētu izmantot iespēju pateikties komisijai par atbildēm uz maniem jautājumiem. Tās bija tiešām detalizētas. Paldies arī ānu referentiem. Ar prieku sadarbošos ar viņiem turpmākajās nedēļās. Un vispēcot gribētu pateikties arī Hanu Takulam, kurš ir līdzreferents no Inta komitejas. Uh, Eh, kurš eh, arī ļoti labi ir ar mani sadarbojies, un varam atbalstīt arī to, ka Inte un Afet eh, cieši sadarbojas, lai ātri tiktu uz priekšējā steidzamajā jautājumā. Lielas paldies! Grazie. <clears throat> Passiamo immediatamente la parola al correlatore. Paldies. Un nu, tagad došu vārdu līdz referentam Takos kungam. Paldies priekšsādātāji kolēģi, paldies, ka ielūdzāt man uz šo komiteju Es tiešām augstu novērtēju sadarbību starp mūsu komitejām, un man ir bijis liels prieks strādāt ar Mamīkina kungu. Mums bija laba sadarbība, un man ir arī uh, Eh, prieks, ka varēšu uzklausīt jūsu komentārus šodien. Šī ir trešā reize, kad komisija piedāvā makrofinansiālo palīdzību Grūzijai pēc militārā konflikta ar Krieviju 2008. gadā. Šoreiz komisija piedāvā 45 miljonus eiro palīdzības veidā, 10 miljoni grantu veidā un 35 miljonu eiro aizdevumu veidā. Uh, Gruzija ir austrumpartnerības valsts un ģeopolitiski tā atrodas eh, sažģītā vietā. Pēdējos gados eh, Ah, jā, tā tad ir kritusies eh, vietējās valūtas vērtība un IKP izaugsme ir radījušas galvenokārt investīcijas. Uh, saskaņā, tātad saskaroties ar dažādām problēmām, eh, Grūzija tomēr ir saglabājusi stabilu savu finanšu sistēmu. Tas ir pateicoties uzraudzībai, ko ir iznojusi Centrālā banka Eiropas Savienībai un Grūzijai. Nesen arī izdevās eh, noslēgt eh, DCFTA, kas ir labs instruments Grūzijas ekonomikas stabilizācijai. Uh, Venēcijas komisija arī ir sniegusi savus ieteikumus Grūzijai par to, kā eh, tālāk virzīties uz demokrātisku stabilizāciju, ir labi paturēt prātā, ka šīs procedūras eh, aizņem zinām laiku, un lai rastu ilgspējīgus risinājumus, kas būtu uh, balstīti uz pašas valsts uh, pūliņiem, uh, es uzskatu, ka Gruzija ir pierādījusi, ka tā vēlas stabilizēt savu valsti, un šī te monetārā palīdzība no Eiropas Savienības puses um, tiks balstīta uz nosacījumiem, ka zināms progress tiek sasniegts. Paldies! Grazie, grazie lei. Ora cominciamo con gli scedo, eh, iniziamo con l'onore. Paldies! Un tagad eh, došu vārdu nākamajam runātājam, Pēdiskungam. Our... Paldies, es aizstāšu Tetina kungu, viņš mūsu anreferents. Es vēlos pateikties eh, līdzreferentiem, kolēģiem par priekšlikumu. Štetina kungs eh, piekrīt eh, tādai procedūrai, ko ierosinama Mikina kungs, piekrīt vienam grozējumu priekšlikumam, kas tiek pievienots kopīgais paziņojums. Uh, Mm, šim tekstam. Eh, Grūzija, protams, eh, svarīga partnervalsts, bet jāņem vērā arī cilvēktiesība tiesas spriedums eh, Švīdī kunga lietām. Un jāskatās arī uz to, ko var sekt no garantiju fonda. Jāskatās arī uz tieslietu situāciju un tieslietu iestāžu objektivitāti saskaņā ar otro pantu komisijas priekšlikumam mm, EADD uzraudzīs um, to, kā tiek sniegta makrofinansālā palīdzība. Te pašā pantā Štetina kungs saka, tiek skatīti priekšnosacījumi, runājot par uh, cilvēktiesību ievērošanu un tiesiskumu. Līdz ar to Šteicina kungam jautājums šo divu iestāžu pārstāvjiem, EADD un komisijas pārstāvjiem, kas veiks šo uzraudzību. Pirmais jautājums, kas eh, Šteicina kungam ir komisija un EADD ir šāds. Jūs varētu detalizēti aprakstīt, kā otrā pantā aprakstītie priekšnosacījumi tiks īstenoti. Un, uh, Otrais jautājums - mūsu kopīgais paziņojums ir uh, laba iespēja pātrināt reformas, bet man nav skaidrs, kā to īstenos praksē. Štetina kungs arī saka, ka sagaida auglīgu sadarbību ar līdzreferentiem un ēnreferentiem. Paldies! Grācie! Paldies, Austrievičus! kungs. Gracias, prezidente. Thank you, colleagues, for. Paldies priekšsādātājiem. Kolēģi. Bet labi, ka man ir iespēja ar jums eh, runāt eh, par šo lietu un Javier Nart vārdā, kas ir ēna referents šajā dosjē un pārstāv ietekmīgu Alde grupu šajā ziņā. Man eh, jāapstiprina viņa vārdā cik svarīgs ir šis uh, brīdis, kad mēs skatāmies uz uh, sniegtspēju, mm, uz to, kā tiek īstenoti uh, nolīgumi, brīvās tirzniecības nolīgums, uh, ne tikai ar Gruziju, bet arī ar au, citām Austrum Eiropas valstīm, kas uh, ir parakstījuši šādus nolīgumus. Uh, šī pieeja ir pareiza. Labi, ka AFET gatavos arī progresa ziņojumu nākamgad par katru no šīm valstīm, kas ir tātad pavirzījušās uh, pamatīgi uz priekšu un vēlas uh, attīstīt uh, arī turpmāk sadarbību ar Eiropas Savienību, eiropeizēt savas valstis. Un um, es vēlos pateikties abiem līdzreferentiem no abām komitejām. Man šķiet, ka pilnīgi pareiza pieeja jums te ir īstenota, ieviest šos priekšnosacījumus, šo grozījumu, kaut kā uh, tas arī nodod eh, šos politiskos kritērijus makrofinansālās palīdzības saņemšanai. Man šķiet, ka pienācis laiks, lai atzītu, cik svarīga ir šī korelācija. Ne jau tāpēc, ka mēs kādu vēlamies sodīt. Bet, lai attīstītu šo svarīgo instrumentu, lai veiktu monitoringu un lai ietekmētu situāciju un tās attīstību šajās valstīs. Ir starpības starp budžeta palīdzību un makrofinansālo palīdzību. Mums intā notika ļoti laba diskusija pagājušo nedēļu. Un um, ir panākta laba um, vienošanās šīs diskusijas ietvaros Nu, tā kā mums ir līdzīgi grozījumi, līdzīgs eh, kopīgais paziņojums par Moldovu. Es pilnībā atbalstu tos pašus eh, tekstus arī šeit sakara ar Gruziju. Un, eh, kolēģi, esam viensprātis šīs lietas, par kurām runājām. Tas jāveic valstu interesēs. Mums jāpaliek kontaktā ar valstīm, mums uh, jākontaktēs revizijas uh, palātu, lai viņi veiktu auditus šajās valstīs, lai viņi paskatītos, kā tiek izmantota šī makrofinansālā palīdzība, vai tur viss korekti notiek, vai liederīgi tiek uh, izlietot līdzekļi. Un es domāju, ka Takula kungs ir Uh, ieņem svarīgu posteni revīzijas palātā un īstenos šo politiku, un līdz ar to uh, abu iestāžu sadarbība vēl uzlabosies nākotnē. Paldies! Grācija, honorable Šulc. Paldies! Šulca kungs. Paldies! Nu, es uh, varu tikai novēlēt panākumu Stakula kungam. Uh, Domāju, ka viņš darīs to, ko viņš ir iemācījies intā un parlamentā, tagad mainot uh, savu atbildību lauciņu. Bet es arī pateikšos līdz referentiem par tekstu. Mm, tik tiešām intā mums notika padziļināta diskusija par mērķiem, par uh, makrofinansālās palīdzības uh, pozitīvu efektu. Uh, kā arī par potenciālajām problēmām, kas ar to var būt saistītas. Var tikai atbalstīt uh, šo ideju un uzsvert, ka priekšnosacījumi, to izvirzīšana ir pamata instruments, uh, runājot par partnerattiecībām arī šeit jau minētajām valstīm. Tas nozīmē, ka nepieciešams pastāvīgs monitoringa process. Ne tikai ziņojums reiz gadā, jāiesaista visas struktūras Eiropas Savienībā, lai tās dotu savu pienesumu, jo mēs uh, izmantojam nodokļu maksātāju naudu. Un ja mēs to izmantojam, mums jāvar paskaidrot vēlētājiem, kāpēc mēs to darām. Tā tad uh, šis jautājums ir saistīts ļoti konkrētiem mērķiem, jā, lai saprastu, kā šie līdzekļi tiek izlietoti austrumu partnerības uh, ietvaros, nu, konkrēti tagad Gruzijā. Tad piekrītu grozējumu attiecībā uz juridisko kontekstu, Venēcijas komisijas rekomendāciju ņemšanu vērā, bet vēlos afet uh, piedāvāt papildu fokusu punktu paskatieties uz šiem aizdevumiem un grantiem un šo proporciju starp diviem. Aizdevumi, aizdevumi, atkārtotie aizdevumi, it kā nemaina šo lejupslīdes situāciju. Tomēr mūsu mērķis ir palīdzēt šiem valstīm uzbūvēt savu ekonomiku, to attīstīt, eh, panākt uzplaukumu saskaņā ar šo valstu demokrātisko izvēli, lai eh, nonāktu līdz eh, pašpietiekamībai šādā situācijā. Un šo mērķi vairāk veicina granti, nevis aizdevumi. Tā kā mēs iestājāmies par vairāk grantu. Un vēlamies attiecīgi mainīt šo proporciju, jo šādi valstīm būs attiecīgs finanšu atbalsts, kas nepieciešams nākotnē. Harmsas kundze. Paldies. Man eh, nav jums jāatgādina, ka arī Austrumu partnerības valstu samita ietveros, nu, runājot par Austrumu partnerību, mēs jau daudz esam runājuši par to, kas būs tālāk, īpaši asociētajām valstīm. Un vairāk vai mazāk EP visi piekrīt, ka tagad runa ir par īstenošanu. Eh, asociācijas nolīguma īstenošanu. Un tas, ko mēs darām ar makrofinansālo palīdzību, mēs cenšamies veicināt eh, saskaņotā veidā reformas, kas tiek pieprasītas asociācijas nolīgumā. Mums notika arī daudzas sanāksmes ar partneriem no asociētajām valstīm un eh, austrumu partnerības ietvaros. Uh, Tas ir labs ceļš uz priekšu. Aicinu kolēģiem, aicinu kolēģus Intā diskutēt par to, cik uzticami ir šie priekšnosacījumi, ko mēs te definējam. Ja šie priekšnosacījumi ir reāli un izdarāmi, tad nevajadzētu no tiem atkāpties bet uh, šis definēšanas process, tas vēl mums ir priekšā. Tad arī aicinu kolēģus Eironest, uh, kas strādā ar austrumu partnerības valstīm, varbūt arī pie tā piestrādāt. Grūzijas gadījumā visi piekrīt, ka valsts attīstas labāk par citām valstīm, bet mēs zinām, ka spiediens ir ļoti augsts. Uh, Viņam ir šie iesaldētie konflikti Azerbaidžāna, Turcija. Un šīs kaimiņu valstis ir sarežģītas. Viņam ir diezgan ciešas attiecības. Tā kā šeit ir zināmā politiskā spriedze, ko nevar ignorēt, spriežot par situāciju valstī. No sava skatu punkta es uh, piemētinātu mediju cārskatāmību, mediju attīstību, visa šīs sektora attīstību un arī mediju īpašumtiesības un pluralisms medijos. Tas ir ļoti svarīgi. Tātad eh, es vēlos to iekļaut eh, mūsu nosacījumos, nosacījumu sarakstā. Un arī tiesu neatkarība. Ar to runājam pa, ar Venēcijas komisijas kolēģiem. Tātad tiesvaras neatkarība. Pat ja mēs te saskatām pozitīvu attīstību, jāturpina diskusijas un jāizvirza ļoti skaidras eh, prasības eh, asociētajai partnervalstī Gruzijai. Un vienā teikumā vēlos pateikties jo Grūzija ir to valstu vidū, kas neizdod uh, gulenistus uh, Turcijai, kas ir pozitīvs lēmums un kas mums jāapsveic. Un pat ja mēs zinām, ka nevienmēr visi cilvēktiesību jautājumi tiek tur skatīti ideāli, daži ļoti kritizē cilvēktiesību situāciju valstī, bet šis ir ļoti pozitīvais moments, ņemot vērā Grūzijas geogrāfisko izvietojumu. Jurek. Paldies, Jureka. Kungs. Paldies. Mums ir ļoti svarīgi atbalstīt Gruziju dažādu iemeslu dēļ objektīvi, ģeopolitiski, geogrāfiskais izvietojums, vēsturiski iemesli. Mēģinām tuvināties eh, rietumu valstīm un arī subjektīvi iemesli arī tie var minēt. Grūzijas sabiedrība vēlas eh, būt tuvāka rietumu valstīm, bet um, jāpaliek racionāliem mūsu domāšanā un jādomā par politiskiem ieslodzītiem. Bieži ir eh, politiķi, kas atbalsta rietumu, rietumus, un um, te jāpiemina arī selektīva tiesu sistēma un uh, selektīva tiesiskuma sistēma, kad tiek izdarīts spiediens uz opozīciju. Mēs skaidri saskatām politisku vajāšanu, kas notiek valstī, un tā ir jāaptur. Tam ir jāpievēršas ļoti konkrēti. Es piekrītu arī tam, ko saka Harmsas kundze. Dalībvalstīm varbūt pozīcijas ir dažādas, bet mm, nevajadzētu uzspiest uh, austrumu valstīm mm, savu diktātu, jo citādi šīs valstis atbalstīs Krieviju, sadarbosies vairāk ar Krieviju, un Krievija izmantos eh, šo ideoloģisko izdevību. Un Krievija dara visu, lai neļautu šīm valstīm uh, tuvināties uh, Rietuma Eiropai. Tā kā mums jābūt diezgan mēreniem mūsu uzskatos, un ļoti svarīgs ir jautājums politisko ieslodzīto jautājums, kas ir jāatbrīvo. Paldies! Kalnēts kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu pilnībā piebiedroties Šķetninas uh, un pretas kungu sacīto, sacītajiem, bet es sevišķi gribētu pievērsties uh, Strasbūras uh, cilvēktiesību tiesas uh, lēmumam uh, par Grūzijas tiesu sistēmu, par to, cik to tā ir instrument, instrumentalizēta. Tam ir jābeidzas. Šis atzinums ir liecinājis par to, ka politiķi izmanto uh, tiesu sistēmu savām vajadzībām. 18. cilvēku uh, tiesību hartas pants ir pārkāpts, uh, tiek pamatiesības cilvēktiesības pārkāptas. Gribētu atgādināt to, ka jau pagājušo gadu Eiropas cilvēktiesība tiesa uh, nāca klajā ar atzinumu par uh, iepriekšējā premjerministra darbību, kurā arī dzem tika noteikts tas par to, ka uh, pārkāptas vairākas Eiropas cilvēktiesību hartas eh, normas. Eiropas cilvēktiesību tiesas sadzinumiem būtu jākalpo par, eh, kā par eh, dzinuli, atvērt visiem acis, lai saprastu reālo situāciju Gruzijā par ikdienas nemitīgiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Abi šie atzinumi liecina par to, ka uh, Eh, šis gadījums ir ļoti, ļoti satraucošs eh, un sagādā liels nērtības pašreizējām eh, varas iestādēm. Tur ir jāmaksā šobrīd vairāk tūkstoši eiro. Šim politiķim šāds lēmums ir pieņemts Grūzijā, un es uzskatu, ka tas ir ļoti ceniski pret uh, cilvēkiem, un tas parāda to, ka situācija nav atbilstoša. Un eh, aktuālākais izcinājums būtu pirmkārt jau bez nosacījumiem un nekavējoties atbrīvot šo politiķu no cietuma, no ieslodzījuma. Paldies! Tagad uzklausīsim komisijas eh, pārstāvi, kurš eh, strādā tieši tātad šajā jomā, šajā nodaļā par makrofinanciālo atbalstu. Paldies, eh, priekšsēdētājkungs, man sauc Jānis Krīzi, no, nu, esmu no ekonomikas un finanšu ģenerāldirektorāta nodaļas, kas atbild par makrofinansējumu un atbalstu. Pirmkārt jau paldies eh, par eh, šo, šie jautājumi iekļaušanu darba kārtībā, par makrofinanciālu atbalstu Gruzijai. Eh, šai valstī ir ļoti liels vajadzības nākamajam posmam. Tas uh, skar trīs nākamos gadus, kas ir tātad daudzgad finansējums, finansējums atvars šajā valstī. Un šeit uh, Runa ir par uh, lielām problēmām, kas skar uh, deficītu. Otkārt ir jāpalielina ārvalstu rezerves un treškārt ir uh, jāsamazina parāds vidustermiņā, tātad nākamo trīs gadu laikā. Visi šie jautājumi, protams, ir savstarpēji saistīti, un kopumā tie sastāv mūsu priekšlikuma mugurkaulu, lai tātad izveidot citādāku makrofinanciālā atbalsta programmu Gruzijai. Piedāvātā summa šajā palīdzības eh, programmā sēdz aptuveni trešdaļu eh, finanšu iztrūkuma, tātad eh, to, kas netiek sekts no Starptautiskā valūtas fonda un Eiropas bankas uzskatām, ka tas sniedz ļoti labu pievienoto vērtību un vienlaikus ir arī sadalīts šis sloks starp palīdzības sniedzējiem. Gribētu pievērst uzmanību tam, ka Šis lēmums ir uh, jāpieņem ātri. Šeit runa ir par ārkārtas uh, ekonomisko instrumentu, un tā kā ir atsauc arī uz revizijas palātu, tad viena no rekomendācijām iepriekšējos auditos ir jāpiemina attiecībā uz uh, šo atbalstu. Uh, Kamiņu valstīm un tūri ir secināts par to, ka komisija kopā ar koplikumdevējiem ir jāizvērtē, kā saīsināt šo atbalsts sniegšanas eh, procesu, kas ir pārāk garš arī Piers Moskovisī. Eh, uzstājoties intkomitē pirms vairākām nedēļām minēja par to, cik svarīgi ir pātrināt šos procesus. Es gribētu īsi atsaukties uz dažiem jūsu pieminētajiem jautājumiem. Mēs uh, pieņemam zināšanai eh, piedāvāto kopīgo paziņojumu kā daļu no AFET eh, atzinuma projekta. Tajā pašā laikā es gribētu izcelt to, ka komisijas pusē nav īsti skaidrs, eh, kādi būs panākumi šim kopējam paziņojumam, ko tieši ar to panāksim. Protams, tiesiskums, demokrātija, mm, cilvēktiesību. Uh, ievērošana ir daļa no jebkuras, eh, eh, no jebkura piedāvātā akta. Un eh, šis paziņojums to arī atgādina, protams, taču nekā vairāk arī tur nav. Es gribētu piebilst to, ka šeit ir virkne dažādu bažu, kuras jūs paudāt Vienlaikus eh, šķiet, ka nav nopietnu bažu par Gruziju kā tādu un atbalstu, eh, šo atbalstu eh, plaši atbalsta visi. Tātad es domāju, ka būtu diezgan grūti iedomāties, ka Eiropas Savienība nesniegs atbalstu Gruzijai tikai tāpēc, ka tā nepilda visus politiskos priekšnosacījumus. Es domāju, ka tā nebūtu laba prakse papildināt eh, šo tekstu ar eh, dažādiem paziņojumiem. Atsevišķos gadījumos tas, protams, var būt iederīgi, bet es domāju, ka mēs esam jau daudz diskutējuši ar šo komiteju. Intā arī esam diskutējuši par Moldovu. Un tur bija tāds īpašs gadījums. Tas gan, es gan esmu īstais cilvēks, kam to teikt, bet jums vajadzētu apsvērt uh, to, vai šādu paziņojumu iekļaušana attiecībās Grūzija uh, nevarētu uh, kādā veidā vājināt to īpašo status, kādu esat snieguši Moldovai šajā sakrā. Tātad pēc būtības eh, neuzskatām, ka piedāvātais kopīgais eh, paziņojums šeit būtu nepieciešams eh, šādā formātā. Un runājot par dažiem citiem jautājumiem un politiskiem priekšnosacījumiem un uzraudzību saskaņā ar otro pantu. Mums ir mandāts, kad ir pieņems lēmums, tad ir jāuzrauga šie politiskie priekšnosacījumi, atbalsta dzīves cikla garumā un praksē lēmums tiek pieņemts uh, maksājuma brīdī, un tad arī notiek šis izvērtējums. Un atcaucoties uz uh, nosacījumiem uh, plašākā kontekstā, no vienas puses ir politiskie priekšnosacījumi, uh, kas ir kopā ar uh, starp, starptautiskā valodas fonda prasībām, tā, tad tie ir tādi pastāvīgie nosacījumi un turklāt ir arī specifiskie priekšnosacījumi, kas ir sapratnes memorandā. Un šajā sakarā es vēlētos uh, piebilst, ka uh, šis, protams, ir makroekonomisks instruments un tā nosacījumi, tam ir jāsamazina makroekonomiskā ievainojamība, nesargātība un jāuzlabo tātad kopējie eh, rādītāji. Un tātad ir eh, nosacījumi šeit, kas ir saistīti cieši ar pašu instrumentu, kas cieši sasauc, protams, arī ar uh, eh, 13. gada parlamenta un padomas uh, paziņojumu par uh, principiem makrofinansālam atbalstam, sevišķi viens A princips, kurā ir norādīts tas, ka šīs atbalsts ir jāsniedz politikas programmas ietvaros, kas ietver struktūras, struktūrāls pasākums. Un tātad eh, šis princips eh, arī parādās 16. un 22. apsvērumu punktā, kā arī, protams, komisijas priekšlikumā trešajā punktā, kur runa ir par ekonomikas politikas nosacījumiem. Tātad mēs esam pārliecināti par to, ka MFI instrumenta nostiprināšana un palaišana ir cieši saistīta ar šo fokusu. Tādēļ esmu skeptiski noskaņots uh, pret priekšlikumiem. Vēl noslogot šos nosacījumus ar papildu jautājumiem, kas skar citas jomas. Asociācijas nolīgumi, plot, protams, ir ļoti svarīgi atsauces punkti Eiropas komisijai. Uh, definējot uh, šos uh, specifiskos politikas nosacījumus. Daudz no šiem punktiem, kas ir šajos nolīgumos, ir saistīti ar ekonomisko attīstību, un tie pilnībā arī tiek ņemti vērām. Protams, uh, paredzot to, ka asociācijas nolīgumam ir daudzgadu gadu tāds redzējums un virzība, kamēr makrofinanciāliem atbalstam ir īsāks eh, rakurs, eh, un tas arī, protams, ir jāņem vērā. Tātad nosacījumiem ir jābūt ambicioziem, bet reizē sasniedzamiem. Paldies, eh, bet vēl viens teikums par aizdevumiem un grantiem. Mēs to izvēlamies atkarībā no valsts ekonomiskās attīstības un statusa uh, atkarībā no ienākuma uz cilvēku per capita, un uh, Gruzija ir progresējusi uh, par capita ienākumos, kas ir ļoti labas ziņas pēdējo 50 gadu laikā, līdz ar to granti Gruzijai tagad ir samazināti mūsu priekšlikumā salīdzinājumā ar iepriekšējām divām operācijām. Uh, Tas arī būtu viss. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu nākamajam runātājam un lūkšu runāt īsāk. Ļoti īsi runāšu. Lielas paldies! Pirmkārt, domāju, ka Gruzija ir tā austrumu partnerības valsts, kas, manuprāt, ir viss tuvāk tam, ko vēlamies sasniegt, kad veidojām šo austrumu partnerību 8. un 9. gadā. Tas nenozīmē, ka viss ir perfekts un dažas problēmas jau šodien ir izceltas, pilnībā tam piebiedrojamies. Mēs varam redzēt, kāda šobrīd ir situācija ziņojumā, kas publicēts 10. novembrī, diskutējot ar valdību un turpmāko progresu uh, 18. gada sākumā diskutēsim par to. Un, uh, runa ir par uh, to, ka tiek konstatēta politiskā stabilitāte, panākts progress. Bija arī vietējās vēlēšanas um, novembrī. Un es konstatēju to, ka kopumā normas ir ievērotas, kandidāti varēja brīvi Eh, kandidēt un eh, veikt politiskās kampaņas. Arī vīzu režīma elastība ir uzlabojusies. Konstitucionālā reforma, protams, vēl joprojām tiek rūpīgi uzraudzīta. Esam priecīgi par eh, grozījumu projektiem, kas saskana ar komisijas rekomendācijām. Arī esam pozitīvi noskaņot pret tiesiskuma uzlabošanu. Un, uh, arī jaunā tiesības sarga izvēle, kas uh, ietvēra plašas apspriedzes arī ar uh, pilsonisko sabiedrību ļoti labu um, zīmi uh, mums raida par uh, Grūzijas attīstību um, un to, kas ir panākts pēdējos gados arī makroekonomiskās stabilitātes rādītāji ir uzlabojušies. Uh, kā ārējās darbības dienests mēs esam ciešā uh, kontaktā ar komisijas atbilstīgajiem dienestiem, un uh, mēs uh, uzskatām, ka politiskie priekšnosacījumi var tikt uzskatīti par ievērotiem. Tajā pašā laikā mēs atkārtoti uzsveram to, ka ārējās darbības dienests uh, uzskata, ka joprojām ir cieši jāsako līdzi uh, Uh, demokrātijas un tiesiskuma, kā arī cilvēktiesība ievērošanai visa atbalsta sniegšanas dzīves ciklā. Mums ir um, Tajā pašā laikā bažas par to, šaubas par to, vai tik tiešām šī, uh, šis kopējais paziņojums ir nepieciešams, ņemot vērā to, ka situācija nav tāda pat kā Moldovā, tā ir daudz mazāk dramatiska, ņemot vērā to, ka tur komisijas rekomendācijas nav ievērotas un arī visticamāk nākotnē netiks ievērotas. Līdz ar to uzskatām, ka vajadzētu apsvērt domu par to, vai ir nepieciešams kopējais paziņojums. Paldies, Mamikina kungs! Mirklīti, mirklīti, mirklīti. Vai, vai, vai es varētu lūdzu uzlikt austiņas? Grasakungs eh, teica pēc būtības, eh, ka uh, nav īsti sapratis, kas tie darīts, vai jūs varētu paskaidrot varbūt sīkāk. As I said, thank you very much. Uh, as I said, um... Es teicu, paldies priekšsēdētāji. Tātad, kā jau es teicu, man ir daudz jautājumu, bija jautājumu komisijai, un esmu ļoti apmierināts ar atbildēm, un uh, visiem ēnu referentiem arī ir šīs atbildes nosūtītas, par ko paldies komisijai, un, kā jau teicu, iesniedz tikai vienu grozījumu. Tātad es patiesībā nesaprotu, ko tad mēs šobrīd apspriežam. Ne. Mi pare chiara la risposta. Nu, man liekas, ka atbilde ļoti skaidra. Nu, tagad varam noslēgt diskusijas. Ehm, termiņš grozījumiem ir 7. decembris. Un 23. janvarī nākamgad tad tas nonāks komisijā. Paldies. Tagad varam noslēgt diskusijas par šo daļu. Paldies visiem. Arrivato. pronti. Vai esam gatavi pievērsties nākamajam darbkārtības punktam? Nu, tātad nākamais darbkārtības punkts ir par 2016. gada budžeta izpildījumu. Tagad tā, došu vārdu Kristiānam Danam Predam. Es redzu, ka zaļie ir nedaudz satraukušies. Ehm, Paulo, jā, paldies par doto vārdu. Es eh, gribētu izmantot man doto runas eh, laiku, lai eh, runātu tātad par šo budžeta izpildi. Pirmkārt, par komisiju pagājušam gadam. Eh, tai budžeta daļai, eh, kas mūs interesē, Heading 4, ceturtā daļa. Es um, varu konstatēt 2,8 līdz 2,1% izmaiņas attiecībā pret 15. gadu. Te runa ir par pozitīvām izmaiņām un uh, izskatās, ka tas samazināsies zem 2% sliekšņa un uh, Es uh, gribētu mudināt uh, Eiropas revīzijas palātas uh, rekomendācijām sakot un um, samazināt šo materiālo kļūdu skaitu, kāds uh, varētu šeit rasties. Vēlos um, tāpat uh, uzteikt progresu, kas ir panākts uh, civilās. Uh, sekcijas eh, daļā un eh, tik tiešām uzskatu, ka ir eh, apsveicam tas, ka šeit ir progress noticis ātrāk. Negatīvais ir audit procedūras veikšana dažās kandidātu valstīs un potenciālajās kandidātu valstīs, kas negatīvi ietekmē uh, Um, fondus, kuras saņem uh, šīs valstis, uh, ņemot vērā šīs uh, struktūrālās nepildības, nepilnības, uzskatu, ka ir svarīgi, lai komisija uzlabotu auditu pārvaldību. Šajā kontekstā piedāvāju ceturtā punkta grozīmus, kurā ir runa par šiem jautājumiem. Gribētu skaidrāku formulējumu par problēmas cēloni, proti auditu sistēmas trūkumi dažiem mūsu partneriem. Uh, Otrs punkts, um, piecais, piektais punkts Eiropas ārējā darbības dienesta budžeta izpildi. Priecājos, ka šīs eh, iestādes administratīvais budžets ir tiešām īstenots, bet, nu, eh, un ka tur nav arī materiālo kļūdu, kas ir, protams, ļoti pozitīvi. Es gribētu pievērst jūsu uzmanību tām. Es redzu, ka visi kolēģi ir aizgājuši prom, kad runa ir par budžetu, nu, skumji redzēt, ka esmu vienīgais, eh, kur tas interesē. Protams, jūs arī priekšsēdētāji kungs. Uh, Bet uh, man jāmin arī tas, ka mums ir jādivkāršo centieni uh, palīdzības, humanitārās palīdzības, eh, cilvēku resursu gadījumā un jācentrē šie centieni ir uz vairākām paknēm, kas arī ir atspogļots manis piedāvātajā atzinumā. Pievērš jūsu uzmanību arī tam, ka revīzijas palāde ir izcēlusi trūkumus ap, mm, iepirkuma procedūrā, ko rīko iestāde, kad runa ir par eh, mazākā 70 tūkstošiem eiro. Un tā tad eh, tas eh, ir tas, kuram vajadzētu pievērst uzmanību. Kad runājam par cilvēku resursiem, ir jāpievērš uzmanība arī tam, kā mēs nospraužam jaunās prioritātes un kā eh, tātad eh, aizpildām mūsu politikas eh, satvaru. Vai runa būtu par komisiju vai ārējās darbības dienestu, ir svarīgi īstenot praksē vadlīnijas. Šeit runa ir par jautājumu, kas jāskata budžeta procedūras kontekstā un, protams, arī daudzgad finanšu schēmas uh, Uh, diskusiju kontekstā. Kad mēs runājam par cilvēku resursiem, tad uh, jārunā, protams, arī par šiem jautājumiem. 7. decembris ir uh, termiņš grozījuma iesniegšanai, un es esmu atvērts sadarbībai ar ēnu referentiem. Es ceru, ka kādreiz viņi arī atnāks uz sanāksmi. Grazie. Paldies. Šeit Eh, runa ir par ēnu referentiem vistiešākajā nozīmē, jo te ir tikai ēnas palikušas, paši nemaz nav atnākuši. Tagad uh, došu vārdu komisijas uh, eh, pārstāvēji. Yes, hello, Nikol. Jā, es esmu Nikols Mīta, Esmu atbildīga ar, par atbildībām ar reviziju uh, palātu un arī ar citām revizijas iestādēm. Un tas ir tas, par ko jūs šeit runājāt, un es ar prieku atzīmēju uh, to, ka jūs maināt savu grozījumu, ko piedāvājat. Tātad revizijas palāts ieteikums izriet no darba, ko mēs kopīgi veicām, jo bija atklāts, ka revidentiem ir problēmas kandidātu valstīm. Uh, bet uh, tur netiek pārbaudīt maksājumi. Šajā posmā vēl neesam nonākuši, bet tur bija vairāk runa par pašu revizijas palātu struktūru un par uh, personāla attiecībām un organizatoriskiem jautājumiem ir trūkums, trūkumi uzraudzībā, un es pati tikos ar visām revizijas iestādēm pēdējos mēnešos, un mēs pilnībā piekrītam revizijas palātas ieteikumiem, lai veiktu uh, uzlabojumus, mēs arī uh, veicam pasākumus, bet uh, strādājam arī pie darbā pieņemšanas un apmācības jautājumiem, dodam vadlīnijas par uzraudzību un plānošanu, un mūsu notaļā mēs patiesībā detalizēti pārskatījām visu revizijas iestāžu darbu, balstoties uz to dokumentāciju, ko viņi mums sniedz, un arī uz mūsu apmeklējumiem, un mēs ar viņiem strādājam kopā, lai sagatavotu katrai valstī rīcības plānu, lai uzlabotu situāciju, un te ir ļoti detalizētas uh, uh, lietas, proti revizijas plāni un tam līdzīgi. Mēs arī organizējam vairāku valstu kopīgus uh, darba seminārus, un arī bija šodien Slavijas Republika, Maķedonija, pirms mēneša strādājām, un tur tiek uh, apvienots visas iestādes, lai labāk izprast kopīgās problēmas. Uh, Un mēs arī strādājam ar ārējiem eh, revidentiem eh, pie tā, kā atrast labāk eh, kļūdas maksājumos. Un mēs, protams, vēlamies sadarboties ar revizijas palātu un parlamentu un atrisināt šo jautājumu pēc iespējas drīzāk. Grazie. Paldies. Hola, alla, signor. Tagad došu vārdu Emanuēlam Čurdzim Spapaņu kungam, kas pārstāva DigiDefko. Paldies priekšsādātāji arī DigiDefko. Visā vismā ir apmierināts ar krītošo uh, kļūdas likmes tendenci no 2,8 uz 2,1. Tā ir kritusies budžetā. Uh, Un uh, arī pagājuši gadu bija šīs kritums un arī piekto gadu uh, ir uh, krities šis kļūdu procents, tie ir vislabi indikātori, labs progress, un tomēr mēs turpinām mūsu darbu, lai censtos uzlabot situāciju. Mēs ieviešam revizijas palāca ieteikumus, un trešajā ieteikuma punktā, ko iesaka referents, uh, Mēs arī grāntu jautājumu risinām, jo mums ir bijis riska novērtējums un uh, mūsu ģenerāldirektors uh, ir uh, ieviesis izmaiņas un tagad rīcības plānā ir iekļaut arī grānti, kur tiek pārskatītas revīzijas kritērija un ir arī procedūra vienkāršošana. Uh, attiecībā uz grantu eh, izsoles noteikumiem ir dažādi eh, jautājumi arī risināt mūsu darbiniekiem, jurājot par apmācību, eh, dotas vadlīnijas, kā atklāt visdipiskākās kļūdas, biežākās kļūdas, tas viss turpinās un mēs uzskatām, ka varēsim šīs te problēmas, ko revizijas palāta ir konstatējusi, atrisināt. Tad, kad ir, piemēram, trūkuši dokumenti, tur mēs arī uh, Eh, turpinām strādāt, eh, pieprasot dokumentu atgūšanu, tad, kad tas ir pamatoti. Tātad es domāju, ka mēs esam tiešām uz eh, laba ceļa un progress tiek panākts. Paldies! Grazie! Ultimi terbe. Paldies! Un visbeidzot, Pelēns Kampels kundze. Good afternoon, Mr. Chair. Labdien, priekšsādātājiem, paldies par iespēju izteikt dažus īsus komentārus. Es vādu jauno horizontālās eh, koordinācijas eh, nodaļu ārējās darbības dienestā. Paldies referentam par komentāriem, jo īpaši par eh, materiālo kļūdu likmi, kur esam veikuši būtiskus pūliņus, protams, par darba ņēmēju līdzsvaru mēs pieņemam darbā darbiniekus pēc būtības, bet arī vēlamies izcelsmi, eh, valsts piedarību un dzimumu ņemt vērā, panākot līdzsvaru. Jaunais, eh, jaunās ģenerālsekretāra Helga Šmita ir uzsākusi dzimumu līdztiesības un vienlīdzīgu iespēju eh, darba grupu un tiek da gatavots jaunais darba plāns. Un, Mums ir arī uh, dzimumu un dzimumu līdztiesības uh, stratēģija. Uh, Un tālāk par iepirkumu procedūrām, kas tika minēts, mēs gribam apliecināt, ka mēs nākamgad uh, īstenosim piedāvātās pārmaiņas, paredzot papildus apmācību. Paldies par uzmanību. Grazie. Lās, paldies. Paldies. Es uh, tā tad atgādinu vēlreiz, ka 7. decembris ir galtermiņš uh, grozījuma iesniegšanai. Paldies. Tagad noslēdzam diskusijas par šo jautājumu. Un... Uh, nākamais uh, punkts būs debatas par Albāniju. Paldies! Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, tagad uh, pāriesim pie septītā darbkārtības punkta mūsu darbkārtībā. Man ir liels prieks sveikt uh, Eiropas un uh, uh ārlietu ministru no Albānijas uh, mūsu komitejā Dimitris Bušatī. Vispirms apsveikšu jūs ar 105. Albānijas neatkarības deklarācijas gada dienu. Bušatīkungs, paldies, ka jūs mums pievienojies eh, šovakar īstenot šo dialogu un pēc jūsu ievadvārdiem. Uh, Eh, došu vārdu deputātiem, kas gribēs uzdot jautājumus. Mūs visus eh, interesē, kas jums ir sakāms par tagadējo Albānijas politisko situāciju, par pēdējiem soļiem, lai panāktu konsensu par iekšējām reformām, jo īpaši attiecībā uz tieslietām un reģionālo sadarbību. Jūsu valdībai, protams, ir ērts vairākums, lai iztenotu reformas, tomēr būtu arī uh, eh, opozīcijai jāļauj regulāri kontrolēt un arī organiz nevalstiskajām organizācijām kontrolēt, uh, kā tiek īstenots reformas. Eiropas Savienība drīz paziņos, kad varētu atklāt uh, sarunu procesu par iestāšanos Eiropas Savienībā, bet neskatoties uz to, ir jāveic reformas, ir jāveido uh, politiskās uzticības veidošanas pasākumi un uh, ir e, jāatjauno ekonomika un jāapkaro narkotiku problēmas, kas ir nopietnas jūsu valstī. Un visbeidzot, ir jāveido uh, Uh, labas kaimiņa attiecības ar, ar citām valstīm. Tas ir viss no manas puses, un tagad vārds jums, Bušatīkungs. Liels paldies, uh, priekšsādātāji! Esmu pateicīgs par šo iespēju diskutēt ar jums šodien, un esmu īstajā vietā, lai apspriestu uh, Eiropas Unijas paplašanāšanos Rietumbalkānos. Uh, parlamentāriešu un šīs komitejas loma ir izšķirīgi svarīga. Tā nav tikai institucionāla, bet tas ir arī publisks atbalsts Rietumu Balkānu e, es integrācijai. Struktūrāla komunikācijas starp mūsu valstīm un parlamentāriešiem kļūst aizvien svarīgāk, jo īpaši ņemot vērā, e, kā ir skepse par turpmākajais paplašanāšanos. Ļaujiet man ieskicēt e, to, Eh, kā mūsu eh, turmākā attīstība ir cieši saistīta. Mūsu eh, liktenis ir piesaistīts Eiropas Savienības liktenim, un esmu pārliecināts, ka mēs visi dažādos veidos strādājam, lai veidot vienotu Eiropu. Eiropa, kas nav sašķelta. Un šis parlaments ļoti labi zina, ka Rietu un Balkānu uh, Eh, iedzīvotāji ir savu sapni tagad pārvērtuši projektā, proti eh, pievienoties atkal Rietuma Eiropai. Nevienam nav vajadzīgas jaunas šķelšanās līnijas, eh, lai arī kur Albānijā viņi dzīvotu un lai arī kādi būtu viņu ienākumi, Albānijas pilsoņi Eiropas Savienību asociē ar mieru, labklājību un drošību. Uh, Rietubalkānu reģions ir vairāk kā 15 gadus tagad pavadījis bez vārdarbīgiem konfliktiem. Ir politiskais briedums, tur ir gūtas mācības no jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, un eh, jo īpaši Eiropas integrācijas dinamika ir ļāvusi eh, mūsu reģionam pārvarēt savu konfliktu vilno pagātni un veidot jaunas attiecības eh, mūsu reģionā pēdējo četru gadu laikā ir palielinājusies atbildība par reģionālo sadarbību. Kā jau droši vien esat pamanījuši, esam tikušies dažādos līmeņos un izsnojam kopīgus projektus un uh, necenšamies uh, viens otru pārspēt, bet sadarbojamies, lai gūtu kopīgus rezultātus. Nav nekādu šaubu, ka uh, Eiropas perspektīva ir viens no spēcīgākajiem Eiropas Savienības maigās varas instrumentiem. Šīs uh, izredzes iestāties Eiropas Savienībā ir paturējuši mūsu valstu uz mieru un sadarbības ceļa. Eiropas Savienības institūcijas, tā skaitā parlaments, uh, ir arī tie, kuru dēļ šī transformācija var notikt. Uh, Un um, Rietumbalkānu Eiropas Savienības integrācijas ceļš ir strateģisks mērķis un arī tāds ļoti spēcīgs politiskais virzītājs spēks kandidātu valstiem. Politiskie spēlētāji un kandidātu valstu iedzīvotāji uh, ir pārliecināti, ka mums uh, tas ir mūsu ceļš un um, tomēr, ja tas uh, kļūst bezgalīgs, tad. Uh, ir tāda sajūta, ka esam iesaistīti tādā bezgalīgā tehnoloģiskā procesā, bez skaidras iestājas perspektīvas. Tādējādi Eiropas Savienība zaudē savu pievilcību mūsu iedzīvotāju vidū, jo īpaši jauniešu vidū. Neaizmirsīsim arī to, ka ir e, tomēr panāks būtisks progress, bet ir vēl daži reģionāli jautājumi ar potenciāli destabilizējošu ietekmi, un e, ja tie netiks atrisināti, tad sasniegumi būs e, trausli, un tāpēc ir jāstrādā šajā virzienā. Mēs uzskatām, ka ir jāapsver, cik izmaksās nepievienošanās Eiropas Savienībai un jāskatās, uh, ka tas tomēr būtu vērtīgi, jo mēs esam neliela valsts un eh, tāpēc ir jāvērtē iestāšanās strateģiski. Ņemot vērā, ka trešās puses aktīvi darbojas Rietumbalkānos un ir arī iekšējie uh, draudi. Es uzskatu, ka Rietumbalkāni jāskata ne tikai kā uh, Eiropas drošības paplašinājums, bet kā neatņemam daļa šajā drošībā. Un mēs kā NATO uh, biedri eh, arī eh, parakstāmies zem šīs strateģiskās domāšanas eh, virziena. Un mūsu valsts ir svarīga Eiropas drošības kontekstā. Mēs esam apmierināti, ka tagad atkal tiek runāts par paplašināšanos, mēs jūtamies iedrošināti, saņemot ziņas par Junkeru teikto, piemēram, Eiropas Savienības situācijas runā Eiropas parlamentā. Uh, Un ir arī februāra stratēģijas priekšlikums gaidāms. Mēs atbalstām arī Makrona kunga teikto, kurš uh, apliecināja savā Eiropas manifestā, ka Balkāni kļūs par Eiropas daļu. Mēs augstu novērtējam augstās pārstāvis Mogherīnī iesaist šajā jautājumā. Un visbeidzot, mēs tiešām ļoti augstu novērtējam Eiropas parlamenta un AFET pozīciju atbalstot šo procesu. Un tomēr ar to nepietiek. Eiropas Savienības vīzija uh, ir jāpārvērš realitātē. Lai tas notiktu, paplašanāšanās ir jāiekļauj Eiropas institūcija darba kārtībā, kā pilntiesīgs punkts. Kas attiec uz Albāniju, mēs skaidām skaidru ceļu karti uh, par to, kā tiks uzsāktas iestājas sarunas. Tas šo procesu padarītu ticamāku Albānijai. Uh, kas ir kandidāta valsts kopš 2014. gada, lēmums uh, atklāt uh, uzstā, iestāšanās sarunas. Uh, tas varētu būt tāds vēsturisks brīdis, lai mobilizētu visu valsti īstenot reformas. Un tad arī Eiropas Savienība palīdzētu administrēt šo procesu, un tas arī virzīt uz priekšu jau ieviestās reformas, jo īpaši tieslietu reforma. Albānijas valdība ir gatava turpināt uh, aktīvi ieviest reformas, uh, sasniedzot uh, progresu galvenokārt tiesiskumu jomā. Tas ir viens no pīlāriem funkcionējušā demokrātiskā sabiedrībā, funkcionējušā ekonomikā un valstī, kas strādā saviem pilsoņiem. Tieslietu reforma, ko mēs īstenojam, ir bezprecedenta un unikāla gan satura, gan dziļuma ziņā. Uh, un arī tā spēlē ļoti svarīgu lomu eh, starptautisko novērotāju acīs. Mēs esam sasnieguši būtiskus rezultātus pret organizēto nozīdzību, jo īpaši attiecībā uz kanabis audzēšanu un tirzniecību. Tas demonstrē, cik mēs izlēmīgi esam gatavi cīnīties pret šīm lietām. Un eh, arī sadarbojamies ar tieslietu iestādēm Eiropas Savienībā. Tas, ko esam sasnieguši, ir stabils pamats eh, virzībai uz priekšu, eh, virzoties uz priekšu Eiropas integrācijā, eh, liekot pamatus turpmākiem darbam sarunās par 23. un 24. sadaļu. Uzlabots politiskais dialogs mums ir arī ļāvis turpināt veikt izmaiņas konstitūcijā, pieņemt dažus svarīgus likumus un citus lēmumus, lai varētu uzsākt tieslietu reformas īstenošanu. Uh, 2017. gada jūnijā mierīgi notika parlamenta vēlēšanas, un eh, ECO autīru vērtējums bija pozitīvs, un tika pieņemts trīs likumi saistībā ar vēlēšanām, un arī uh, attiecībā uz tiesnešiem un prokuroriem ir pozitīvs novērtējums, un tas viss nebūtu bijis iespējams bez uh, atbildīga politiskā dialoga. Un, Ļaujiet man pieminēt dažus tradicionālākus mūsu politikas aspektus. Albānija konsekventi salāgo savas pozīcijas ar Eiropas Savienību. Mēs uh, iestājāmies par Eiropas vērtībām un kā NATO sabiedrotais uh, Albānija neredz nekādus šķēršļus Eiroatlantiskajai integrācijai. Uh, Albānija arī var lepoties ar to, ka tā ir viena no pirmajām valstīm, kas eh, reaģēja uz ISES starptautiskiem draudiem un eh, pilnībā atbalsta Rietumbalkānu un eh, ES sadarbību cīnoties pret vardarbīgo ekstrēmismu. Mēs arī turpmāk spēcīgi atbalstīsim reģionālo sadarbību. Uh, Tādējādi mēs varēsim pārveidot reģionu par uh, labklājīgu demokrātisku telpu. Uh, mēs uzņemamies savu atbildību par reģionālo ekonomiku un tā demonstrējām to arī Rietumu Balkānu samitā uh, augustā. Un noslēgumā gribētu uzsvērt to, cik svarīgi ir neaizmirst, ka Eh, šīs reģions ir, eh, atrodas starp NATO un Eiropas Savienības dalību valstīm, bet nav pilnībā integrēts. Uh, Un nav nekāds uh, noslēpums, ka Krievija ir vairāk kārt pastiprinājusi savu pretrieputumu propagandu, tā neatbalsta Rietumbalkānu Eiroatlantisko integrāciju, bet Krievija nekadā veidā um, nevar aizstāt Eiropas Savienības uh, piedāvājumu, līdz ar to tās pievilkšanas spēks ir ļoti vājš, bet uh, neaizmirstīsim tās postošo varu un uh, postījumi ir būtiski. Uh, Un neskatoties uz uh, sasniegto progresu, uh, mūsu reģions uh, ir ļoti nevienmērīgs. Ir NATO biedri, ir Eiropas Savienības dalība valsts un ir kandidāta valsts un varētu kļūt kandidāta valsts, bet ir arī valsts, kas nepiedalās šajā procesā. Un uh, ir arī draudi, kas var nākt no valstu iekšienes, un tas var šo reģionu uh, padarīt par ļoti būtisku Eiropas politikā. Un tāpēc uh, paplašināšanās process būtu pozitīvs signāls, izrādot spēcīgu, parādot, ka Eiropa ir spēcīga un ka uh, šis ir īstais brīdis uh, Eh, pakāpties, solīt augstāk, un Albānija iet nākamajā fāzē attiecībās ar Eiropas Savienību. Mēs sagaidām, ka mūsu partneri arī darīs savu daļu, un mēs ceram, ka 2018. gads būs izlēmīgs, svarīgs gads Albānijai, uzsākot eh, iestājas sarunas. Eh, mēs gūsim jaunu stimulu iet uz priekšu. Albānija pilnībā atbalsta šo mērķi, kur mēs uzskatām pār par eh, izšķirīgi svarīgu, un mēs ceram, ka kopā ar jums varēsim padarīt 2018. gadu izšķirīgi svarīgu mūsu ceļā uz Eiropu. Atcerēsimies, ka uh, integrācija Eiropas Savienībā ir būtisks zinājspēks mūsu valstu, valsts reformu procesam un attīstībai. Paldies! Thank you, Minister Bušāti. Paldies, Bušātī kungs, par. Um, ziņojumu par jūsu valsti, skatot to kopsakarā ar paplašināšanās procesu. Došu vārdu kolēģiem un sāksim ar mūsu um, pastāvīgo uh, referentu jūsu valsts jautājumos Knuts Fleikensteins. Paldies priekšstādātāji, paldies ministra kungs. Es turpināšu vāciski. Tad, tad mūsu tulkiem arī būs ko darīt. Atvainojiet. Es domāju, ka daudzos punktos, ministra kungs, um, jums ir taisnība. Jūs teicāt, um, jūsu redzējums uh, un ka tas ir jāattīsta. Mm, jūs uh, gan eh, pieminējāt vienu pusi no šī procesa, un es vēlos pieminēt otro pusi. Tad, svarīgi ir ne tikai tas, ka jūs, jūs mājās eh, darāt mājas darbus, bet arī, kā Eiropas Savienība, ir un paliek uzticams partneris jums un vēl piecām jūsu kaimiņu valstīm, ar kurām mums ir līdzīgas attiecības kā ar jums. Un uzticamība nozīmē, solītais ir jāizpilda, noteiktie kritēriji ir jāievēro, rēķinoties arī ar visām konsekvencēm. Tāpēc es piekrītu jums 2018. gadā. Mums ir jāuzsāk sarunas, pievienošanās sarunas ar Albāniju. Ne tikai tāpēc, ka Albānijā jau tagad viss ir kārtībā, mēs jau nevēlamies arī uzreiz noslēgt šīs sarunas bet vēlamies beidzot ieraudzīt sarunu procesa uzsākšanu. Jo valdība, parlaments, iekļaujot opozīciju, visi šo soli ir pelnījuši. Tīpaši runājot par eh, tieslietu iestāžu reformu, tas top skaidrs Albāniet ļoti labi pavirzījusies uz priekšu. Un kļūst arī ļoti skaidrs, ka Albānija ļoti daudz, ko ir izdarījusi, lai apkarot organizēto noziedzību un kukuļdošanu un ņemšanu runājot par organizēto noziedzību. Tur daudz kas ir jādara, protams. Esam aprunājušies ar daudziem jūsu valdības ministriem. Runa arī par korupciju un noziedzību mūsu valstīs, eh, bet, nu, saknes bieži vien ir izsakojamas līdz Albānijai. Mēs atarbojamies ar Nīderlandi, Vāciju un citām valstīm un kopīgiem spēkiem risinām šo problēmu. Un man šķiet tas veids, kādā Albānija šo sadarbību veids, ir ārkārtīgi konstruktīvs un pelnījis uzslavu visādā ziņā. Tātad pēdējais punkts. Es regulāri saņēmu vēstules izziņas, kur cilvēki man stāsta par to, kā kādi politiķi izturas gluži aplami. Saņemu vēstules arī no opozīcijas, kas runā par viņu iepriekšējo iekšlietu ministru un par to, kā parlaments izturas pret uh, prokuroru bet arī pretējas situācijas redzamas, ja prokurors eh, skata dosie, kur eh, no offshore kontiem ienākuši 400 tūkstoši eiro, lai finansētu priekšvēlēšanu kampaņas eh, vienam vai otram politiķim. Un um, mūs pat neinteresē skandāls, kas varētu ap šo lietu izveidoties. Mūs interesē, vai prokurors savu darbu var labi padarīt. Un te droši vien var šo to uzlabot. Pēdējais teikums - tas, ko jūs parlaments un valdība ir izdarījuši pēdējo gadu laikā, tas jāatzīst. Un es to saku ne tikai kā EP deputāts, bet arī kā vācietis man būtu absolūti nesaprotami, ja 2018. gadā mēs beidzot neuzsāktu sarunas ar jūsu valsti. Paldies Knutam Flekenšteinam. Nākamais runātājs EPP, EPP uh, e grupas, uh, Kristians Preda. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ministra kungs, par to, ka esat šeit ar mums šovakar. Paldies par šo viedokļu apmaiņu par Albānijas progresu, cenšoties eh, pietuvināties Eiropas Savienībai. Tas eh, tiešām pelnījis visi, visas uzslavas no mūsu puses. Es uzskatu, ka tiešām Rietumu Balkānu valstis ir jāintegrē Eiropas Savienībā nākamo gadu laikā. Un, protams, arī no mūsu puses kaut kas jādara un vajadzētu varbūt noteikt eh, gala termiņu Es uzskatu, ka 2025. gads to vajadzētu pasludināt par gala termiņu, līdz kuram visām Rietumu Balkanu valstīm būs jāpievienojas Eiropas Savienībai. Nu, tas ir mans viedoklis. Mm, varbūt jūs man piekrītat. Runājot par aktuālo situāciju. Kas notiek ar tiesnešu veiktiem pārbaudēm, kas tiek veiktas attiecībā pret tiesnešiem. Es zinu, kā šis process tagad turpinās, kāds ir progress. Tad arī vēlēšanu novērošanas misija, kas bija uz vietas uh, pagājušo vēlēšanu laikā. Uh, Kādas rekomendācijas um, tika izteiktas um, drošības un uh, sadarbības organizācijas uh, puses um, un kā tiek īstenotas šīs uh, uh, Eiropas drošības sadarbības organizācijas rekomendācijas un tad šis stāsts par kanabis produktiem. Te atkal uzsākta šī diskusija par Albāniju un arī Itāliju. Un šie, šajā ziņā varbūt jums ir eh, kas labs, ko mums paziņot, jo tas satrauc mm, cilvēkus mm, daudz kur Eiropā. Paldies! Paldies, Kristian! Nākamais runātājs mm, Bastians Belders no EKR. Paldies priekšsādātājiem. Ministra kungs. Es vēlos jums uzdot jautājumu, jo gal galā es esmu referents šajā komitejā un visā, kas attiecas uz um, ES un Ķīnu. Es atceros, mums vairāk bija Budapeštas uh, formāts 16 uh, plus un Albānija bija Rietumbalkanu valstu grupām. Un kā tagad izskatās starp Albāniju un Ķīnu? Kādas jums ir attiecības? Jūs teicāt, ka nevēlaties jaunas uh, demarkācijas līnijas, uh, ka vēlaties vienoto Eiropu. Bet preses uh, ziņās, ko esmu lasījis, Un mums arī tādā komitejā bija attiecīgas diskusijas. Un EPP priekšsādātais šādi izteicies, ka ir problēmas un e, jaunas demarkācijas līnijas varētu rasties. Kādi mērķi ir Albānijai? Kāpēc tik cieša sadarbība ar Ķīnu notiek? Un vai šādi netiek apdraudēta Eiropas integrācija, ja tik ļoti jūs vēlaties tuvināties? Uh, Ķīnai. Kā tad ir, ka, ko jūs domājat par Eiropas ārpolitiku? Un varbūt tas ir pretrunā ar jūsu politiku attiecībām ar Ķīnu. Man tas šķiet ļoti svarīgs jautājums. Paldies Belderkungam un tagad zaļo pārstāvis Šoltas kungs. Paldies! Priekšsēdētāji, paldies! Ministra kungs. Man ir eh, jautājums par mm, Albānijas upi, lielāko upi Albānijā. Viena no pēdējām savvaļas upēm Eiropā. Un tagad eh, ir saņemta atļauja lielam hidro eh, spēku stacijas būvprojektam, kas ir pretrunā ar Eiropas eh, likumdošanu un izrasījis arī protestus. Eiropas parlaments, parlamentā pieņemta rezolūcija 2017. gada 15. februārī un Tas ir pieminēts šajā rezolūcijā. Un tiek izteiktas rekomendācijas uh, pasargāt šo upi un uh, izveidot uh, nacionālo rezervātu parku visas Vjosas upes garumā un nebūvēt šo hidro spēkstaciju. Tātad. tad um, Kāds ir jūsu lēmums šai ziņā un vai kādi plāni un ko jūs domājat par šo projektu? Paldies Šaltis kungam. Tagad Edvards Kūkans manā sarakstā. Nu, tad viņš būs pēdējais runātais, lūdzu. Paldies priekšsēdātājiem, ministra kungs, lētnē lūgts afet komitejām. Paldies uh, par to, ka pastāstījāt par jūsu valsts integrācijas uh, centieniem, mans paša, man pieredzes var teikt, ka Albānija mainās, Albānija gūst ļoti tveramus rezultātus reformu procesā un uzņemas ļoti nopietnu atbildību, lai uh, valsti tuvinātu Eiropas Savienības valstīm. Pavisam īsi, kā pieminēja Knuts Fleckensteins, ir lietas, kas ir jāpabeidz. Es jau saprotu, ka jūs saprotat, kur ir problēmas. Un uh, tā kā jūs stāstījat par situāciju, es arī saprotu, ka jūs to uztverat nopietni. Un mums arī jāmaina attieksme pret Rietumu Balkānu valstīm, jābūt uzmanīgākiem un atbildīgākiem, lai mūsu partneri Rietumu Balkānos mums varētu uzticēties. Ar, Albal ar Albāniju tas tiks īstenots, kad mums būs attiecīgi pierādījumi. Ministrs eh, teica, viņš eh, gaida pozitīvu attīstību nākamo gadu laikā, es teiktu. Albānijas problēma tagad ir veikt nākamo soli integrācijas procesam un saņemt eh, konkrētu datumu iestāšanās sarunu procesa uzsākšanai un arī uzsākt šīs sarunas. Un svarīgi valsti sagatavot šim solim. Un mums, uh, AFET, vajadzētu atbalstīt visu mūsu svaru, tā teikt, šo rekomendāciju, nu, ko pieņems komisija un aktīvi sadarbojas ar valsti arī turpmāk. Paldies! Paldies Edvardam Kukanam! Nav citu komentāru no kolēģiem, tad eh, man arī būs jautājums. Mums eh, tagad eh, notika daudzas diskusijas par Berlīnas procesu, tā saukto Rietumu Balkānos, un mani interesē Tirānas oficiālis viedoklis par Berlīnas procesu, kas tur norit labi, ko varētu uzlabot. Un ko jūs sagaidāt no nākamā samita Sofijām? Un tur runa būs par Eiropas Savienības un Rietumbalkānu valstu attiecībām un arī 2018. gada samitu Londonā, kur runa būs tieši par Berlīnas procesu. Jā, paldies! Pavisam īsi. Par reformas procesu, kas eh, norisinās Albānijā. Alb Un paldies, ka uzturēt pie dzīvības šo uh, paplašināšanas procesu. Albānijas gadījumā uh, tas mūs stimulē turpmākam demokratizācijas procesam. Atbildēšu uz jautājumiem. Pirmais jautājums. Kā notiek tiesnešu atbilstības pārbaude? Tā tiesnešu un prokuroru pārbaude. Es uh, tā vēlos atbalstīt jūs, priekšsēdētāju, mēs dzīvojam Balkānu pussalam, un Albānija ir daļēji Balkānu valsts un daļēji Vidusjūras reģiona valsts. Nu, politiskā situācija ir diezgan polarizēta. Jums bija iespēja par to pārliecināties, kad meklējām kompromisu šī gada jūnijā vēlēšanām Bet tagad ir panākta politiskā vienošanās, un Albānijas parlaments uh, vienbalsīgi mm, nobalsoja par šīm pārbaudēm. Mm, tagad tiesnešiem, kas ir uh, augstākā tiesā un satvers, tas ir konstitucionālajā tiesā un arī uh, galvenajā valsts prokuratūrā tiek veiktas šīs pārbaudas. Uh, līdz gada beigām tad, tad tiks uh, veiktas pirmās pārbaudas, un uh, līdz nākamā gada pavasarim mums būs labi pierādījumi mūsu rokās attiecībā uz augsta līmeņa tiesnešiem un prokuroriem. Šeit es vēlos pateikties uh, ES valstīm un šo valstu valdībām par palīdzību, resursiem, gan tehniskiem, gan cilvēku resursiem. Mūsu uh, inspektori ir uh, no Albānijas, um, bet uh, eh, viņam daudz vieglāk šo darbu veikt, uh, pateicoties palīgiem, ko atlasīja atvērtās procedūrās. Nākamais jautājums bija par um, Eiropas sadarbības. Uh, drošības uh, organizācijas rekomendācijām. Šeit uh, runājot par mūsu politisko apņemšanos sadarboties ar uh, šīs organizācijas ekspertiem, citām organizācijām. Esam gatavi šīs rekomendācijas īstenot arī agrāk gatavojoties pašvaldību vēlēšanām un nākamajām parlamentārajām vēlēšanām. Un nākamais jautājums ir ad hoc komitejas izveide parlamentā. Tad, eh, tur būs eh, gan eh, koalīcijas, gan valdošās koalīcijas, gan opozīcijas pārstāvi, tātad sastāvs būs tāds jaukts. Un arī uh, auditori tiks piesaistīti līdzdalībai šajā komitejā. Tad darīsim visu, lai izpildītu šīs rekomendācijas. Lielākoties tās skar vēlēšanu likumdošanu un vēlēšanu procesu. Un šie jautājumi ir ārkārtīgi izšķirīgi. Pieprasa ne tikai uh, tehniskās iespējas, bet arī politisko gribu. Kas mums ir? Runājot par nākamo jautājumu, kanabis produkti un to audzēšana, izplatīšana. Nu, kopš 2017. gada septembra, kad sākam pildīt mūsu pilnvaras, uzreiz uh, esam pievērsušies uh, kanabis situācijai. Albānijas uh, situācija tiešām ir vienreizēja, kopīgi ar Itālijas spēkiem, Gvardi di Financa. Esam realizējuši masveida operācijas uh, uz vietas. Un esam iznīcinājušas vairākas kanabis plantācijas Un tagad eh, no kanabisa audzēšanas eh, novēršanas mēs eh, koncentrēsimies uz kanabisa produktu tirzniecības apkarošanu, jo šis ir fenomens, kam nav robežu. Sadarbosimies ar kaimiņu valstīm līdz ar to, ko tieši skar šī problemātika. Apkarojam arī šī fenomena saknes kas ir saistītas eh, ekonomikas, ar, ar ekonomikas situāciju un cilvēku labklājību. Nākamais jautājums bija par Ķīnu un mūsu divpusējām attiecībām ar Ķīnu. Es šeit skaidri teicu, ka Albānija pēdējo 20 gadu laikā strateģiski ļoti skaidri ir parādījusi, kam vēlamies tuvināties - Eiropas Savienība, ASV, esam NATO dalība valsts. Mēs nevaram atļauties sēdēt uh, divos krēslos. Un mēs to skaidri pasakam. No otras puses, mm, mēs e, Ķīnas klātbūtni reģionā redzam un e, saskatām potenciālus riskus šajā klātbūtnē. Ja nu vienīgi mēs risinām uh, sadarbību tādā veidā, kā to nosaka Eiropas Savienības likumdošana, jo uh, ja mēs vēlamies uh, kādus um, saistības pildīt, tad tās ir saistības, ko uh, mums uh, iesaka Eiropas Savienība. Par Vjosas upi. Paldies par šo jautājumu. Tas ļoti nodarbina arī mūsu pilsoņus. Vides aizsardzība te ir ļoti svarīga. Lēmums vēl nav pieņemts, to izskata tiek eh, restruktūrizēts arī mūsu kabinets un eh, publiska administrācija. Mēs ļoti rūpīgi to skatām un eh, visi gaidām galīgo lēmumu. Bet vēlos jums garantēt un mm, vēlreiz apliecināt, kā jau bija ar ķīmiskiem atkritumiem Tur, kur uh, sabiedrība tiek apdraudēta, mēs ļoti kritiski rīkojamies un uh, izskatām visus uh, relevantos kritērijus, īpaši visā, kas skar vidi, sadarbojamies ar komisijas dienestiem. Labprāt, uzklausīsim jūsu ekspertus, mhm. izmantosim viņu ekspertīzi lai atrastu labu risinājumu. Pēdējais jautājums bija par Berlīnes procesu. Kad to palāta 2014. gadā, to uzskatīja par ļoti labu iniciatīvu. Ņemot vērā, ka tas nāca pēc tādas de depresijas uh, valstī, sakarā ar paplašināšanās procesa piebremzēšanu Un uh, šis process mums ļoti palīdzējis, īpaši um, Albānija tagad uh, ir daudz tuvāka Serbijai, salīdzinot uh, ar situāciju pirms četriem gadiem. Mums ir uh, divas uh, starp reģionālas iniciatīvas, uh, jauniešu sadarbības birojas um, ar galveno mītni Tirānā, ar serbieti vadītāju. Uh, ar eh, vadītāju vietnieku no Kosovas, tā kā mm, notiek vis, daudzas eh, starpreģionālas iniciatīvas, eh, mm, savienojamība ir uzlabojusies. Mēs jau plānojam uz priekšu līdz 2030. gadam, bet, nu, mūsu pilnvaru termiņš tomēr ir tikai četri gadi. Un, uh, kā jau izskanēja šeit no zāles, mēs uh, vēlētos vairāk uh, realizējumo projektu un ar tādu projektu, kas skar savienojamību un tveramus rezultātus pilsoņiem. Nākamais samits Bulgārijā būs zelta vērta iespēja Balkānu valstīm runāt par reformu darba kārtību runāt par uh, attiecībām starp Eiropas Savienību un Rietumu Balkānu valstīm. Eiropas Savienība mums ir uh, palīdzējusi ar drošību, drošības uh, garantēšanu, kad mums bija bēgļu krīze, kad mums bija draudi no teroristiem un no vardarbīgiem radikāļiem, un tagad mums jāveido salīdzināmās struktūras uh, Rietumbalkānos. Laikspiediens te arī ir ļoti svarīgs faktors. Tā kā ļoti ceram, ka šajā samitā tiks pieņemti politiskie lēmumi arī par manu valsti un uh, bija šodien Slāvijas Republika Maķedoniju, kas arī gaida sarunu uzsākšanu. Runājot par nākamo Berlīnas procesa samitu, kas eh, notiks Londonā. Mēs dzirdam, ka tur runa būs par drošību, par Lielbritānijas interesēm mūsu kaimiņu valstu reģionā. Mēs neiebilstam pret šo ideju. Bet no otras puses mēs gribētu vairāk padziļināt sadarbības jomas, kas jau ir atvērtas Berlīnas procesa ietvaros. Šeit es domāju enerģētiku, ekonomiku, reģionālo ekonomisko zonu un transportu, kas ir trīs pamatjomas, ko uzskata par tādām, kas uh, viena otru savstarpēji papildina un uh, katru dienu ietekmē mūsu pilsoņu dzīvi. Paldies! Sabušāti, we... Paldies, mēstra kungs! Mums atlikušas eh, pāris minūtes. Es pieņemu, ka referenta kungs vēlēsies teikt pāris vārdus. Knut. You, so I... Es pārsteigšu jūs un runāšu angliski, saka Flekenšteina kungs. Visu pēc kārtas. Tagad angliski. Nākamreiz rumāniski. Es tikai gribēju piebiedroties eh, kolēģim par Jos upes jautājumu. Neslēpšu, ka esam ļoti vīlušies par to, ka pēc eh, daudzām diskusijām rakstījām vēstules premjerministram un pat nesņēmām atbildi. Protams, jūsu valdība būs tā, kas lems par to, ko tad darīt Albānijā eh, energoresursu jautājumos, eh, kā rīkoties ar šo nacionālo parku. Bet es gribētu aicināt jūs apsvērt šo jautājumu lēmums par šo nacionālo parku Um, ietekmēs uh, tautsēmniecību tādā veidā, ka uh, šis uh, parks var ļoti veicināt turismu. Tas jāpatur, jātur, jāpatur prātām. Liels paldies, Knut. Ministra kungs, vēl vēlaties atbildēt. Esat pieņēmuši zināšanai šo jautājumu. Komentāru nav. Un tagad uh, vēlamies jums pateikties, un kā jau dzirdējām no referenta, nākamais gads būs ļoti izšķirīgs gads Albānijai. Arī jūs to izcēlāt. Es tikai varu personiski jums un arī jūsu valdībai vēlēt labu veiksmi pārliecinot dalībvalstis par to, ka ir laiks atvērt pirmo sadaļu sarunās, oficiāli sākt sarunas. Uh, Es domāju, jūs zināt uh, no savas pieredzes, ka mēs šajā parlamentā, šajā komitejā esam draudzīgi noskaņoti pret paplašināšanos, bet, protams, ka 28 dalībvalstīm ir jālemj vienprātīgi par to. Es domāju, ka jūs priekšā ir vairāk izaicinājumi, bet es domāju, ka politisko grupu vidū šeit jūs saņemsiet arī atbalstu. Jo šajā komitejā mēs ļoti daudz esam runājuši par to, cik svarīgi ir Rietumbalkāni mūsu kontinentam, un ja mēs um, nenodrošinām stabilitāti Rietumu Balkānos, tad, tad tas var ļoti ātri arī destabilizēt mūsu kontinentu. Tādēļ vēlam veiksmi jums uh, un nākamreiz Tirānā vēlētos uh, iepazīties ar to, cik labi valdība sadarbojas ar opozīciju. Dažkārt nākas dzirdēt, ka jums ir atšķirīgi redzējumi. Vēlamies uh, Vēlam veiksmi jūsu valdībai arī dzen cīņā ar šo nopietno problēmu, proti narkotiku tirsniecību. Paldies! Tas arī būtu viss. Mūsu nākamā sanāksme būs 11. decembrī. 7.30 sanāksme pasludina par slēgtu. Sāksim pēc desmit minūtēm proti 6.30 eh, vakarā mūsu paplašināto biroju sanāk.